Jā, liebe kolēģi un kolēģi. Darbie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Bitte auch die Abstimmungskarten. Lūdzu, sagatavojiet balsošanas kartes. Un wir starten jetzt mit dem. Tūlīt sāksim ar balsot par Vestlundskundas ziņojumu. Vispirms gribētu pateikt, ka referente lūdza vārdu, lai sniegtu paziņojumu, un ir skaidrs, ka, ja mēs pieņemsim kompromisu grozījums 16., 129., 22., 132., tad 35. Eh, arī būs pieņemts. Tas vienkārši skaidrojumam sākumā. Labi, tad varam sākt ar balsošanas sarakstu. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Tad eh, balsojums blokā 6, 6 7, 8, 9, 12 par, pret, atturas pieņemts. 106 par, pret, atturas, pieņemts. 107. par, pret, atturas, nav skaidrs, pārbalsosim elektroniski. Tātad par 107. grozījumu sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 24 pār 31 pret. Neviens nav atturējies noraidīts. Es atvainojos, šķiet, ka esmu saplāsus savu karti. Vai es varētu lūdzu dabūt jaunu? Kāds tehniķis varētu atnākt? Es atvainojos. Es tagad nevaru pārtraukt sēdi un iet pēc balsošanas kartes. Varbūt jūs varētu lūgt savam palīgam šo lietu atrisināt. Tagad desmitais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 97., 98., 99. un 100. grozījums blokā par pret atturas noraidīts. 100. par pret, pret. atturas noraidīts. Mēs pārbaudīsim. Jā, pārbaudiet. Sākam balsot. Pārbaudas balsojums. Beidzam balsot. 21 par, 35 preti, skaidrs, ka norādīts. Tagad pie 101 par. Pret. Atturas norādīts. 102 par. Pret. Atturas norādīts. Tālāk. 103 par. Pret. Atturas norādīts. 13 par. Pret. Atturas pieņemts. 108. Pārbaudām 13. Pārbaudām 13. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 30 pār, 27 pret, tas ir pieņēmts. 108 pār. Pret, atturas norādīts. 109 pār. Pret, atturas pieņēmts. 110 un 111 par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 Norādīts 117, 118, 119, 120, 121 par pret atturas norādīts. 122 par pret atturas pieņemts. 14 par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 14. pārbaudām elektroniski. Visu nobalsojāt. Beidzam balsot. 29 pār, 30 pret, līdz ar to tas ir norādīts. 123 pār. Pret. Atturas. Nav skaidrs, tas ir jāpārbauda elektroniski. Pa 123 balsojam elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. 30 pār 29 pret pieņemts. 15 par pret atturas balsosim elektroniski. 15 elektroniski. Visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 23 par, 34 pret, līdz ar to skaidrs, ka norādīts. 124 par pret atturas noraidīts 100, 116 līdz uh, eh, 132 blokā. Kurš ir par? Sešpadsmit, sešpadsmit, nevis simtu sešpadsmit, atvainojos, sešpadsmit, līdz 132 blokā balsojam. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Man liekas, ka norādīts, bet pārbaudīsim. Visi nav basājāt, beidzam basot. 23 pār 37 pret, līdz ar to tas ir norādīts. abstimmen? Über 23. Par uh, eh, 23 tagad balsojam. 23 līdz 28. Balsojam blokā. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 126. Kurš par? Vai ir kaut kādas neskaidrības? Mēs esam piektajā lapusē par laban un balsojam par 126. grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 128. Par? Pret? atturas noraidīts. 29 par pret atturas, man liekas, ka pārbaudīsim elektroniski. 29 elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 31 pār, 28 pret, līdz ar to tas ir pieņemts. 30 ir ats atsaukts. Tad ir nākošais blokā no 134 līdz 143. Kurš par? Pret. Atturas norādīts. 133. Līdz 32 par pret atturas nav skaidrs. Šo bloku 133 līdz 32 blokā vēlreiz pārbaudām. Sākam balsot elektroniski balsojumu. Yes, Gegen EVP hat einen zu viel. Äh, Tautas partija viens ir par daudz. Jetzt ist okay. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. 3-3 pār, 2-7 pret. Tālāk. 139 par pret atturas. Pārbaudām 139 elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 33 par, 26 pret, tas pieņemts. 144 par, pret, atturas norādīts. 33 par, pret, atturas norādīts. 145 par, pret, atturas norādīts Pārbaudām elektroniski. 145 pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 24 par, 36 pret. Tas noraidīts. Tagad 34 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 146 par. Pret. Atturas. Noraidīts Norādīts. 147 par. Pret. Atturas. Norādīts. 148 par. Pret. Atturas. Norādīts. 35. Grozījums 35 referents par. Pret. Atturas. Norādīts. 149 par. Pret. Atturas pieņemts, 36 par, pret atturas pieņemts, 37 par, pret atturas pieņemts, 38 par, pret atturas pieņemts, 150 par, pret atturas pieņemts, 151 par, pret atturas pieņemts. Gribat pārbaudīt? Pārbaudām 151 elektroniski balsojam. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 3-3 pār, 2-8 pret, pieņemts. 152 par. Pret. Atturas pieņemts. 154 par pret, atturas, pieņemts. 153 par. Pret, atturas, norādīts. Tagad ir uh, uh konsolidētais grozījums. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Tad mēs pārlecam uz desmito lapusi grozījums 93. Par 93 lūdzu paceliet rokas. Pret atturas norēdīts. 94 par. Pret atturas norēdīts. 95 par. Pret atturas norēdīts. 96 par. Pret atturas norēdīts. 172, vai par to nav jābalso, tas ir uh, valodas grozījums 173 par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas norādīts. 174 par pret atturas norādīts. 175 par pret atturas pieņemts. 166 par pret atturas pieņemts. 177 par pret atturas noraidīts. 47. Nē, 178 divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 47 referents par pret atturas noraidīts. 179 par pret atturas noraidīts. 48 par pret atturas pieņemts. 180 par, pret, atturas, pieņemts. 49 par, pret, atturas, pieņemts. 50 referents par, pret, atturas, pieņemts. 181 par, pret, atturas, noraidīts. 51 par, pret pret autors pieņemts. 182 par pret autors norādīts. Balsojums blokā 184 līdz 189 par pret autors norādīts. Tagad 183 par pret autors norādīts. 52 par pret pret atturas norādīts. 192 par pret atturas pieņemts. Pārējām pie pielikuma 193 par 190 nav pieņemts. Tagad pie 194 pārējām. Tas ir uh, valodas grozījums, tad pie 195. Kurš par? Pret atturas norēdīts. 196 par pret atturas. Pārbaudam elektroniski. 196 pārbaudam elektroniski. Vai viss nobalsojāt? Beidzam balsot. 25 pār 34 pret, līdz ar to norādīts.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 Ba, norādīts. Pie septiņi par. Pret. Atturas norādīts. Pie astoņi par. Pret. Atturas pieņemts. 198 par. Pret. Atturas pieņemts. 59 par. Pret. Atturas norādīts. 60 par pret atturas norādīts 109 par pret atturas pieņemts 61 par pret atturas norādīts 200 par pret atturas norādīts 200. Pie apsvērumiem pārējām. 6-2 par. Pret. Atturas norēdīts. 1 par. Pret. Atturas pieņemts. 2 par. Pret. Atturas pieņemts. 6-3 par. Pret. Atturas pieņemts. 6-5 par pret atturas pieņemts. 66 par pret atturas pieņemts. Pa 64 to nav jābalso, jo tas ir atkrīt. 67 par pret atturas pieņemts. 68 par pret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 par pret atturas norādīts. Mēs varam pārlikt pāri 82 tagad. 82 par pret pieņemts. 84 par pret atturas pieņemts. 83, 86 par pret atturas norādīts. 85 par. Pret. Atturas norādīts. 90 par. Pret. Atturas norādīts. Pārbaudīsim elektroniski, kas neesmu pārliecināts. 90 balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 23 pār, 38 pret, rezultāts ir norēdīts. Pārējiem pie 87 pār. Pret. Norēdīts. 88 pār. Pret. Atturas norēdīts. 89 pār. Pret. Atturas pieņemts. 3 pār. Pret. Atturas pieņemts. 91 pār pret atturas pieņemts. Un tālāk pie noslēguma balsojuma. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 54 pār, 4 pret, 3 ir atturējušies. Sirsnīgi sveicam Ozu Vestlundu. Wir müssen jetzt die mündlichen. Tagad mums ir eh, jāpieņem jautājumi par Hedrabādu. Tie ir mutiskie jautājumi, divi mutiskie jautājumi. Vispirms par komisiju. Tur es eh, aicinu celt rokas, kurš par, pret, atturas pieņemts. Un tagad eh, jautājums padomē par, pret, atturas arī pieņemts. Paldies! Das waren jetzt die Abstimmung. Tie bija balsojumi. Un tagad varam pāriet pie Žila Parņo ziņojuma. Tātad eh, Žila Parņo ziņojums. Tiem, kuri tagad atstāja zāli, kurus vairs nesatiksim, novēlu visiem jauku atvaļinājumu, bet es ceru, ka pārējie lielākā daļa vismaz atgriezīsies pie mums un uh, par to arī jau priecājos. Labi, tagad uh, uzreiz ķersimies pie 12. darba kārtības punkta. Nopietni pārobežu veselības apdraudējumu. Un šeit mūsu referents Eiropas parlamentā ir kolēģis Žils Barņo, un viņam gribētu uzreiz arī dot vārdu. Bet pirms viņam dodu vārdu, gribētu lūgt visus kolēģus, kas vēlas sarunāties, varbūt turpināt šīs sarunas ārpus zāles, tas attiec arī uz administratīviem darbiniekiem un citiem. Un tagad. Please. Lūdzu. Varbūt eh, mēs varētu pārtraukt sarunas, lai tagad varētu uzstāties referents un lai viņi, viņu kāds arī uzklausītu. Lūdzu, Žilpaņo. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, vispirms par neseno krīzi runājot, eh, par N1H1 eh, gripas pandēmiju, bija vulkānisko pelnu mārkoņi 10. gadā, un bija arī ekolī krīze 11. gadā. To ņemot vērā, komisija pagājušā gada 8. decembrī iesniedz lēmumu priekšlikumu, kas paredzēja pasākums un struktūras efektīvai visas Eiropas iedzīvotāju aizsardzībai pret dažādiem pārobežu veselības apdraudējumiem. E, tātad tagad mums ir nepieciešamais e, instruments, lai pārvarētu veselības krī, apdraudējumu krīzes. Un um, pret šādām pārobežu krīzēm varētu cīnīties, bet uh, šobrīd uh, mēs redzam, ka tas neietver atšķirīgus un uh, citus krīžu veidus. Un līdz ar to ir šis lēmuma priekšlikums, kas ir izstrādāts, uh, kas ne tikai balstās uz pastāvošajām struktūrām, bet papildina tās ar uh, nepieciešiem elementiem. Uh, un ir jāizvērtē riski un jākoordinē pasākumi, tad, kad ir šādas krīzes, arī runājot par bioloģiskiem, ķīmiskiem vai vīdas apdraudējumiem. Tiek pastiprināta veselības aizsardzības komitejas loma, lai labāk varētu koordināt, koordinēt krīžu pārvēršanas pasākums. Un labāk sagatavojot krīžu pārvēršanas pasākums, proti paredzot, ka katra dalībvalsts koordinātu un sadarbībā ar pārējām dalībvalstīm un komisija izstrādā, konsolidē un atjaunina savus sagatavotības un rēģēšanas plānus sanitārās uh, trauksmes gadījumiem. Un ir arī iespēja uh, atzīt ārkārtas situāciju veselības jomā Eiropas mērogā, lai uh, pātrinātu krīzes pārvarēšanai nepieciešamo zāļu pieejamību. Eiropas komisija var pieņemt eh, steidzams Eiropas mēroga pārobežu pasākumus, ja ir radusies ārkārtas situācija, kas saistīta ar plaša mēroga nāvas gadījumiem vai hospitalizāciju, un ja dalību valstu īstenotie pasākumi nav pietiekami, lai ierobežot slimības izplīšanos uz citu valsti. Uh, lai panāktu tiesisko skaidrību un noteiktību, šis eh, lēmums paredz atcelt lēmumu uh, 2119, 98 par epidoloģiskās uzraudzības un infekcijas slimību kontrolas tīkla izveidošanu kopienām. Tātad tas lielos vilcienos ir eh, priekšlikuma saturs. Es kā referents eh, ļoti atzinīgi vērtēju šo lēmumu priekšlikumu, bet es uh, vēlētos, balstoties uz šo likumdošanas aktu, tomēr ievies zināmas grozījumus, lai šo lēmumu priekšlikumu uzlabotu. Vispirms par lēmumu pieņemšanas jomas paplašināšanu. Uh, to vajadzētu paplašināt arī uz citiem draudiem. Komisija vēlas paplašināt agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas piemērošanas jomu, uh, Uh, ietvarot visus nopietnas veselības apdraudējumus. Tādējādi komisija parat likvidēt pēdējos gados atklātās nepilnības attiecībā uz veselības risku paziņošanu, uzraudzību, uh, novērtēšanu un pārvaldību. Tomēr pēdējie notikumi ir pierādījuši Eiropas Savienības nepietiekamo rēģēšanas spējas un tā arī tās krīzēs, kuras radījusi zāļu neatbilstošu lietošanu vai defektīvu medicīnas ierāž, ielīču laišanu tirgū. Uh, efektīva brīdināšanas sistēma noteikti būtu varējusi novērst šādas problēmas, un tieši tādēļ es ierosinu paplašināt lēmumu piemērošanas jomu, tajā iekļaujot arī apdraudējumus, ko rada zāļu neatbilstoša lietošana un aktīvu implantējumu medicīnas ierīču defekti. Pretēji Eiropas komisijas viedoklim es uzskatu, ka uh, šajā lēmumā uh, izmantojumā vispārējā eh, pieeja ir neapšaumām jāiekļauj nopietnie pārobežu veselības apdraudējumi, ko rada jonizētais starojums. Fukušims notiekušais kodola negadījums 2011. gada uh, martā un eh, arī Ungārijas gadījums 11. gadā atgādināja par to, cik svarīgi ir spēt strauji reaģēt uz uh, šādas katastrofas radītiem sanitāriem riskiem. Uh, Atgādināšu arī, ka Eiropas parlamenta juridiskais uh, atzinums bija, ka nav nepieciešams mainīt lēmumu juridisko pamatu, lai mainītu tā uh, piemērošanas jomu, attiecinot to arī uz uh, kodola negadījumiem. Otrs grozījums, ko grib piedāvāt, priekšādātāja kungs, ir tādu saskaņotu saziņu stratēģiju. Ekolī baktērijas krīze skaidri parādīja, uh, ka uh, neatbilstoša saziņas stratēģija var traucēt labai krīzes pārvaldībai un radīt smad, smagas ekonomiskas sekas. Es domāju, ka šim lēmumam būtu jāuzsver arī tas, cik svarīgi krīzes gadījumā ir īstenot saskaņotu un koordinētu saziņas stratēģiju. Trešais grozījums būs par ekspertu neatkarību. Uh, Šajā lēmumā ekspertu neatkarība ir pieminēta tā vispārīgi un nepietiekam detalizēti. Agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēma e, ir ļoti atkarīga no eksperta darba, un tāpēc man šķita svarīga vienu pantu uh, konkrēti veltīt uh, šo ekspertu neatkarībai un pārredzamībai. Ceturtais grozījums par personas datu aizsardzību. Tie laikam ir kondicionieri, kas uh, liek man klepot. Tas tikko uznāca man šis klepus. Nezinu, vai jums tā arī gadās, bet man bieži tā gadās. Nu, tātad par ekspertu neatkarību. Par to jau runāju. Tagad par personas datu aizsardzību. Tas ir ceturtais grozījuma veids. Es uzskatu, ka ņemot vērā to uh, nozīmi, cik svarīgi ir personu datu aizsardzībai. Eiropas Savienībā ir jārunā par personas datu aizsardzību šeit. Šajā lēmumā būtu jāatgādina par konfidencialitātes un personas datu uzglabāšanas ilgumu principu. Būtu labāk arī jādefinē Eiropas slimību profilaks un kontrolas centra pilnvaras. Šis kontrolas centrs ECDC um, nu, ir jāpaplašina tā filmas arī uh, uz jomām, kas nav saistīts ar infekcijas slimībām. Turklāt jānorāda, ka būtu cieši jāsadarbojas arī ar Eiropas komisiju un dalību valstīm. Sastais grozījums ir par to, cik svarīgi ir pastiprināt sadarbību ar Pasaules veselības organizāciju un trešajām valstīm. Uh, tā tad ir jāsadarbojas ar PVO un tas ir eh, jāuzsver šajā lēmumā. Un gribu um, sveikt šeit Genēlu Rozjē, kas ir infekcijas slimību nodaļas direktors uh, Pasaules veselības organizācijā. Sveicu jūs šeit, direktora kungs sadarbība ar trešajām valstīm arī noteikti šeit ir jāpiemina un jāuzsver šajā lēmuma priekšlikumā. Septītais grozījums - kopiebu iepirkuma procedūru, procedūras medicīniskiem pretlīdzekļiem. Es gribētu uzsvērt, ka ir jāgarantē vienlīdzīga pieeja um, vakcīnām un arī zinām pasūtījumu elastība uh, turpmāko pandēmiju gadījumu, pandēmiju gadījumā, jo diemžēl šādas pandēmijas noteikti arī būs. Un ir jāveido arī regulārs dialogs ar Eiropas parlamentu, Eiropas komisijai. Komisijas un Eiropas parlamenta dialogs, manuprāt, ir uh, jāveido regulāri, lai mūsu komiteja un parlaments kopumā tiktu informēts par agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu. Gadījumā, ja ir eh, sanitārās trauksmes gadījums, komisija divu mēnešu laikā varētu pēc attiecīgo pasākumu pieņemšanas iesniegt Eiropas parlamentam un padomai detalizētu ziņojumu par šo pasākumu saturu un ieguldījumu nopietnu pārobežu veselības apdraudējumu mazināšanā. Informējot jūs, gribētu teikt, ka kalendārs ir grozīts. Uh, Uh, šim ziņojumam, lai varētu šo uh, tematu pietiekami izdiskutēt, jo tas ir ļoti svarīgs temats. Es jums piedāvāju rīkoties sekoto, sekojoši 17. septembris 12.00 uh, būtu grozījuma iesniegšanas termiņš, viduskomitejā 10. oktobrī būtu balsojums un plenārs sēdē novembra plenārsesijā varētu par to runāt. Uh, paldies priekšādātāji kungs, paldies darbie kolēģi. Paldies, Žilparņo, par šiem ievadvārdiem. Un tagad gribētu dot vārdu ēnu referentiem. Kristofēls Fjerners jau māja ar roku ļoti aktīvi. Viņam arī vārds tautas partijas grupas vārdā lūdzu. Thanks a lot, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikt arī par niekungam. Es domāju, ka uh, mums ir labs dokuments, kura pamata darboties, lai apstiprināt komisijas dokumentu par nopietniem pārobežu veselības apdraudējumiem. Es domāju, ka vissvarīgākā lieta par šo dosie ir radīt skaidru un saskaņotu tiesību aktus, kad patiešām darbotos, lai radītu mehānismu, kas uzlabotu uh, kapacitāti un monitoringa kvalitāti. Es domāju, ka uh, tas, ko mēs vēlamies darīt ar šo dosē, ir Ziemassvētku eglītes ražošana izveidošanu. Mēs varam apskatīt dažādus pārobežu veselības apdraudējumu aspektus un dažādus pašu avotus, bet jo īpaši šajā jomā, pirmkārt, tas ir pārāk svarīgi, lai izveidot Ziemassvētku eglīti, un šajā gadījumā tiesiskais pamats ir diezgan vājs, tādēļ mana darba fokus un uzsvars ir radīt skaidrību un paredzamību šajā jomā, nevis mēģināt aptvert visu un mēģināt apsvērt katru potenciāli iespējamo aspektu. Tomēr es domāju, ka uh, Parņā kungs iekļaujot radioaktivitāti un jonizējošo radiāciju, ka tas ir diezgan būtiski un, un tas iedarās labi kopējā tiesību akta struktūrā. Es domāju, ka šie ir tāda veida apdraudējumi, kuru gadījumā mums ir nepieciešami mehānismi, lai, varētu, lai izvairītos no situācijām, kur dažādas institūcijas strīdētos par atbildību. Tātad tas ir labi. Tomēr tajā pašā laikā es uh, nes, nevaru saskatīt Kādēļ ir jāiekļauj um, defektīvas medicīniskās iekārtas vai nepareiza medikamentu izmantošana? Tas ir ļoti svarīgi, bet es nedomāju, ka tas ir tāds apdraudējums, kas izplatās kā infekcija vai um, radiācija, un mums ir jau citi instrumenti, lai to risinātu. Uh, piemēram, Um, medikamentu direktīva, kas ir tieši domāta, lai risinātu šādu veidu problēmas. Tāpat arī mēs pārs notiek uh, medicīnisko iekārtu direktīva tiek pārskatīts un uh, tā, tā ir piemērotāka, lai rīkotos ar pro potenciālām problēmām ar mediskām iekārtām. Uh, pie tā mēs trīs arī nonāksim. Tomēr es atbalstu referenta viedokli par labāku sadarbību ar trešajām valstīm un ves Pasaules veselības organizāciju, jo īpaši, ja mēs runājam par pandēmijām un vakcīnām, mums jāapzinās, ka Pasaules veselības organizācija spēlē ārkārtīgi ļoti būtisku lomu uh, vakcīnu ražošana uh, vai gadījumos tik, notikt visai pasaulē. Un, uh, piemēram, grīpas pandēmiju gadījumā tas ir jādara koordinēti un vispasaules līmenī. Un tā šeit ļoti būtiska loma ir Pasaules veselības organizācijai. Novēgumā man personīgi nav nekādu grandiozu plānu, lai mainītu šo tiesību aktu vai komisijas pro, eh, dokumentu projektu. Es domāju, ka tas ir diezgan labs eh, projekts, kas nodrošina mums nepieciešamo koordināciju un sadarbību. Varbūt mēs esam devušies par tālu ar radiāciju, varbūt dažās vietās būtu nepieciešama vairāk skaidrības, bet direktīvai ir jābūt vienkāršai, tādēļ es izvairītos, un es ceru, ka arī kolēģi izvairīsies uh, no pārāk detalizētiem grozījumiem par viņu mīļākajām tēmām, jo tad, jo tas pavērtu vai pavērtu vietu pārāk daudzām iespējamiem virzieniem un padarītu vienošanos padomē grūtāku. Es par 50% piekrītu ar Parņo kungu, bet tajā pašā laikā es arī domāju, ka ordinālais komisijas priekšlikums ir diezgan labs. Paldies! Paldies! Frau Priepols. Priepols, kundz, lūdzu. Dank u wel, eh, voorzitter. Um, en... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties referentam par ņokungam, par viņu izstrādāto priekšlikumu, kur mēs, protams, ļoti uzmanīgi redzam, ka viņš ir strādājis, bet pēdējos gados, diemžēl, ir piedzīvots diezgan nopietnas krīzes, tiešām tādi pārobežu veselības apdraudējumi ir bijuši un vienmēr esam arī detalizēti par tiem diskutējuši Eiropas parlamentā. Un šajā sakarā, jo īpaši gribētu norādīt uz mūsu rezolūciju par uh, pieeju H1N1 uh, gripas gadījumā, tas bija 2011. gadā. Tātad tur arī tika norādīts, ka ir jābūt labākai sadarbībai, neatkarībai un caurskatāmībai, un tiem ir jābūt arī svarīgākajiem mērķiem šajā priekšlikumā, bet, dargie kolēģi, es domāju, ka pa šo laiku ir noskaidrojies, ka, lai Eiropas mērogā mēs varētu precīzi reaģēt, eh, tad ir jāuzlabo šis Eiropas ietvars, un eh, tāpēc eh, šajā līmenī mums ir arī vajadzīgs vairāk Eiropas. Tāpēc esmu ļoti priecīga, ka komisija ir nākus klajā ar šādu priekšlikumu, jo Mums tas noteikti būs solis uz priekšu. Bet tai pašā laikā mums ir arī jāuzdrošinās uh, kritiski vērtēt šo priekšlikumu, domājot par to, vai tas kaut ko ilgtermiņā daudz mainīs. Nu, man tā gluži nešķiet. Es domāju, ka pagātnes krīzes parāda, ka daudzām dalību valstīm Uh, nav šis eiropeiskais uh, refleks, jeb Eiropas domāšana, tad, kad ir runa par šādām krīzēm, un šeit būtu jāmaina drīzāk mentalitāte, tad, kad tas kaut ko mainītu. Vēl gribētu uzsvērt dažus konkrētus punktus arī saistībā ar uh, šo ziņojumu, kas attiecas uz piemērošanas jomu, jeb aptvērumu. Tur um, referents minēja jonizējošo starojumu, bet arī Eh, šīs eh, implantējumās medicīnas ierīces, kas būtu tad, tad jāpiemina. Šķiet, ka mm, šajā priekšlikumā vajadzētu ietilpt arī ionizējošā starojuma uh, um, negadījumiem jau sākotnējā komisijas uh, priekšlikumā, bet tagad nevar skaidri saprast, kas ietilpst Eiratona līgumā un kas nē. Un tas uh, mani nedaudz satrauc. Jo, ja tas ietilpst tur, tad to, tas neietilpst šajā priekšlikumā. Bioloģiskas krīzes, uh, runājot par infekcijas slimībām, tas ir kaut kas pilnīgi cits nekā kodola negadījums vai, piemēram, tāda krīze, kas radās uh, saistībā ar šiem uh, defektajiem uh, krūšu implantiem. Tas ir pilnīgi kaut kas cits, un tāpēc es nezinu, vai tas ir labākais veids šīs trīs dažādās krīzes censties risināt ar vienu metodi. Bet, nu, tas kā piemērs, jo plašāka ir piemērošanas joma, jo svarīgāka ir uh, laika ietvara definīcija. Ja es skatos eh, priekšlikumā, tad tur rakstīts nekavējoties, tātad uzreiz. Un trijās šajās dažādajās krīzēs, ko minēju, šim vārdam var būt atšķirīga nozīme, un tāpēc jautājums, ko uzdevu jau pirms pāris nedēļām komisijai, atbildi vēl neesmu saņēmusi, bet gribētu to atkārtot. Tātad, kas tad precīzi ietilpst Euratom līgumā, un vai visa ietekme, jeb sekas uz uh, uh, iedzīvotājiem vai uh, saistībā ar jonizējošo starojumu to ietver jau Eiratom līgums vai nē, un vai šajā uh, jomā tiek veiktas praktiskas mācības uh, un testi. To es gribētu uzzināt no komisijas. Un kas attiecas uz labāku sadarbību un koordināciju, komisijas priekšlikums uh, šeit aptver daudzus uh, pozitīvus elementus. Uh, Un man ir prieks, ka te tiek iestrādāta iespēja eh, kopīgi iepirkt vakcīnas, kā to prasa arī parlamenta rezolūcija. Un es domāju, ka tas noteikti var uh, veicināt līdzekļu efektīvāku izmantošanu. Jautājums, vai tas samazinās cēnu, tas vēl ir atklāts, bet, nu, mm, katrā ziņā man ir prieks uh, ka referents ir pievērsies arī saziņas stratēģijām, viņš pievērš tām būtisku uzmanību, bet varbūt tas nav vēl pietiekam uzsvērts komisijas priekšlikumā. Tātad labāka sadarbība, labāka koordinācija un neatkarība un caurskatāmība arī būtu svarīga. Un šeit piekrītu referentam, ka šie aspekti gandrīz vai tiešām pietrūkst komisijas priekšlikumā, un tāpēc man ir prieks, ka uh, referents jau ir iesniedzis virkni interesantu priekšlikumu. Mēs noteikti izskatīsim šos priekšlikumus un varbūt tos varēsim arī tā konstruktīvi uzlabot. Gribētu uzsvērt arī to, ka dažādās dalībvalstīs, reģionos, piemēram, ir federālā, bet arī reģionālā līmenī dažādas veselības aizsardzības kompetences, piemēram, Beļķijā, Spānijā, un tekstā eh, tas eh, ir jāieraksta 17. un 19. punktā tiek norādīts uz nacionālo līmeni, runājot par trauksmi un uz dalību valstīm, un man šķiet, ka te būtu svarīgi izvēlēties tādu piemērotu formulējumu, lai ņemtu vērā šīs reģionālās īpatnības dažās dalību valstīs. Mēs, piemēram, varētu rakstīt eh, kompetentā iestāde vai tam līdzīgi. Un, un nobeigumā priekšsēdētāja kungs kaut kas par uh, kopējiem veselības pasākumiem, uz ko norāda komisija 12. pantā. Šeit gribētu dzirdēt kaut kādus piemērus no jūsu puses, par kādiem pasākumiem tad komisija šeit domā. Ko komisija domā ar šo pāntu, kas ir ļoti aptuveni formulēts, un tad par autonomiju un neatkarību uh, prevencijas plānu ziņā. Te gribētu uzzināt no komisijas, kādu autonomiju un elastību tad eh, komisija domā 13. pantā. Te ir runa par eh, ārkārtas situāciju, konstatēšanu vai gripas eh, pandēmijām vai pirms pandēmijas situāciju, vai tas tā ir nepieciešams, vai nav pietiekams tikai ar ārkārtas situācijas definīciju. Un neliela piezīme, ka uh, influenza, jeb gripa tiek īpaši uzsvērta. Kāpēc tas tā ir darīts? Vai jūs nedomājat, ka arī citas slimības vai citi apdraudējumi ir tikpat būtiski? Es ceru, ka varēsim konstruktīvi sadarboties ar, um, ar referentu un ēnu referentiem. Paldies, kolēģi! Uh, Tagad Rīsas kundze runās Rebeks Teilors vārdā no liberāļu grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad Rebeka Teilor, kas ir liberāļu ēnu referente, šajā jautājumā nevar šodien ierasties un man lūdza um, nu, atstāstīt, ko viņa grib teikt uh, par uh, viņa ziņojumu. Žil nepārst, nes pārsteigsies runāšu angliski. Uh, Paldies tev par šo svarīgo darbu pie šī svarīgā ziņojuma. Ir ļoti labi grozījumi komisijas tekstam, un um, Teilors kundze atbalsta tos grozījumus, kas noskaidro ECDC lomu un arī agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu, ko uzrauga šī pati aģentūra. Uh, ir jāveido Eiropas līmeņa saziņas stratēģija, lai nesaskartos ar, ar tādām problēmām, kā bija e-kolī krīzes gadījumā 2011. gadā. Pilnīgi noteikti ir jāgūst mācības no pagātnes. Viņa atbalsta arī pasākumus, kas veicina caurskatāmību un datu aizsardzību. Tas ir 8. un 17. grozījums Rebeka Tēlora arī augstu novērtē pastiprināto sadarbību ar PVO un mēs uzskatām, ka tā tomēr būtu jāstiprina. Tas ir um, jāveido uh, caur komisijas prerogatīvu uh, pasludināt ārkārtas stāvokli. Tā kā PVO uh, veic šo ļoti svarīgo um, uzdevumu un uh, piedalās vakcīnu izstrādē, sniedzot šo vīrusu uh, sākotnējo informāciju, tad ir jāsadarbojas ar PVO. PVO uh, darbība uh, ir ļoti svarīga, un uh, Tēlors kundze arī augst novērtē referenta paustās bāžas uh, par uh, implantējumām medicīnas ierīcēm liberāļu grupa, un mēs to uh, gari un plaši apspriedām. Ja nemaldos pirms divām sesijām, mēs uh, ļoti vēlamies uh, novērst tās kļūdas, kas noved pie pie, pie, pie skandāla, bet komisija, komisārs Dalī nāca klajā ar, nāks klajā ar paziņojumu līdz septembrim ar instrumentu, kas būs uh, kas būs piemērotāks šī, šādu problēmu risināšanai, kas ir saistīta ar medicīnas ierād, ierīcēm, un kolēģis Fjellners jau arī to minēja. Telers kundze atbalsta arī vienoto iepirkumu mehānismu vakcīnām, un tas varētu dot labāku situāciju īpaši mazākām dalību valstīm. Mums jāskatās, lai šī sistēma darbotos, lai tiktu sasniegt galvenie mērķi, uh, Un viens īpašs punkts, uh, kurš padomēji ir svarīgs, tas ir 12. Uh, pants, uh, tas ir jāpaskat precīzāk. Viņi saprot, ka padomi vēlas to svītrot un viņa vēlētos, lai uh, tiktu rasts kaut kāds kompromiss, kaut kā pārformulējot tekstu, lai padome to varētu apstiprināt, ja komisija uzskata, ka šis pasākums ir nepieciešams. Un, protams, eh, Tēlors kundze grib pateikties eh, referentam un uh, ir gatava ar viņu labi sadarboties. Paldies, Rīzes kundze, ka jūs, Tēlors kundze, Eh, viņas vārdā izklāstījāt šo ziņojumu. Eh, tagad mēs nevis kā parasti darīsim, bet tagad dosim uzreiz vārdu komisijai. Ir arī komisijas pārstāvis uz trim minūtēm, un tad ir Pasaules veselības organizācijas pārstāvi, ko vēlošais sirsnīgi sveikt. Viņi sagatavojuši prezentāciju, un pēc tam būs eh, Pasaules veselības organizācija būs 5 minūtes, un pēc tam kolēģiem būs iespēja reaģēt uz prezentāciju, un tāda būs procedūra. Tagad lūdzu vārds komisijai katram pārstāvim, eh, abiem pārstāvjiem uz trīs minūtes laika. Thank you very much. Paldies. Es spēlējos atbildēt uz dažiem no svarīgākiem jautājumiem, kas tika uzdoti šorīt. Pirmkārt, par um, medikamentiem un medicīniskajām ierīcēm ir būtiski uzsvērt, ka likumdevējs jau 2011. gadā pieņēma uh, vispārēju pārskatu kas nāks, kas stāsies spēkā šogad, un tas saist, attiecas arī uz nepareizu medicīnisko produktu izmantošanu, un mūsu, pēc mūsu iedokļa tas radītu dublēšanos, ja līdzīgas normas tiktu iekļautas aktuālajā priekšlikumā. Līdzīgs iedoklis ir par medicīniskajām ierīcēm, kas pieminēt vairākos grozījumos. Komisija vēlas nākt klajā ar likumdošanas institīvu vēlāk šogad, un mūsuprāt tā būs īstā, tas būs īstais dokuments, kas attieksies uz medicīnisko ierīču jā, jautājumiem, nevis pašreizējais priekšlikums. Tas pirmkārt. Komisija pilnīgi, pilnībā piekrīt, ka komunikācija saziņa ar sabiedrību ir ārkārtīgi svarīga. Mēs to esam pieminējuši jau vienos no apsvērumiem. Tas minēts, ka tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem, lai uh, tiktu galā ar veselības krīzēm. Mēs uzskatām, ka šāda komunikācijas sazi, uh, koordinēšana uh, izrietētu no normām noteiktajām 11. pantā. Runājot par starptautiskās sadarbības stiprināšanu, uh, šajā jautājumā komisija piedāvā konkrētu pantu. Mēs uzskatām, ka veselības apdraudējumi neapstājas pie robežām. Tādēļ uh, uzskatām, ka sadarbība ar trešajām valstīm ir ārkārtīgi svarīga. Tāpat arī sadarbība ar PVO. Tomēr, eh, domājot par to, vai eh, pasākumiem vajadzētu būt eh, konsekventiem ar PVO pasākumiem, par šo komisija ir bažas, jo dažos gadījumos pas PVO rekomendācijas varētu nesakrist ar citām kopienas politikām, kā piemēram brī, kustība pārvietošanās brīvību un iekšējo tirgu. Tādēļ 12. pantā, es domāju, vajadzētu minēt, ka kopienas pasākumiem vajadzētu ņemt vērā PVO rekomendācijas un neobligātiem vajadzētu būt uh, konsekventām. Runājot par uh, lēmuma darbības jomu, kas noteikti 2. pantā, komisija atbalstīt tādu mehānismu, kas dalībvalstīm ārkārtas gadījumos eh, ļautu eh, rīkoties ārpus eh, tekstā noteiktas darbības jomas, un tas ļautu rīkoties ārkārtas gadījumos ārpus šī priekšlikuma konteksta. Tātad šāds savienošanas mehānisms būtu vieglāk pārvaldāms un tas uh, paplašinātu iepriekšējo tiesības aktu darbības jomu. Uh, jautājumi tika uzdoti par uh, pasākumu tipu, ko komisija paredz zem 12. panta. Tik jau pieminēts, ka tiesiskais pamats ir ārkārtīgi vājš, bet um, pasākumu koordinēšanu, piemēram, attiecībā uz uh, ceļošanu vai saziņas jautājumiem, lai palīdzētu dalību valstīm saziņā ar uh, sabiedrību. Uh, tas šie ir tā piemēri tiem pasākumiem, kurus varētu ieviest saskaņā ar 12. pantu, un mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi būtisks a, uh, jautājums un pasākums. Un visbeidzot, Runājot par ārkārtas situācijām, saskaņā ar 13. pantu, tas koncentrējas uz gripas pandēmijām, kas saistīts ar medikamentu sie, kas ļauj ātrāku vakcīnu apriti. Tāda ir 13. tāds ir 13. panta pamatojums. Tātad paldies! Paldies, man ir tas prieks runāt par uh, lēmumu pieņēmušanas jomas uh, paplašināšanu. Tas ir uh, trešajā sadaļā Eurotam uh, līgumā, par to esmu atbildīgs, runājot par uh, septītā apsvērumu svītrošanu bez juridiskā pamata jautājuma, kas būtu piemērojams šajā gadījumā. Mēs uh, arī zinām, kāds ir. Uh, juridiskā dienesta lēmums no Eiropas parlamenta arī citām institūcijām. Es gribētu paskaidrot, kāpēc mums eh, komisijas priekšlikumā eh, nelikās uh, vērtīgi iekļaut šeit jonizējošo starojumu apvērumu jomā. Runājot par uh, trešo sadaļu Eirotom uh, līgumā, tas arī nosad šo risku. Uh, jo īpaši 30. pāns, kas nosaka pamatnormas darbinieku aizstā, aizsardzībai, pret starojumu, arī iedzīvotāju aizsardzībai. 31. pāntā tiek noteikta konkrēta ekspertu grupa, kam ir jāsniedz atzinums par šo jautājumu par veselības risku. Un 35. līdz 38. pāns uh, runā par pienākumiem, kas ir dalība valstīm, kas ir ļoti konkrēti pienākumi. Uh, Mm, un arī komisijas pienākumu šajā gadījumā. Tas viss ir eh, jau iekļauts atvesinātajos eh, likumdošanas aktos jau kopš 59. gada, pēdējā versija 96. gada versija, un tagad mēs eh, diskutējam, ir tātad izstrādāts šīs direktīvas pārskatīšanas priekšlikums, un tur ir iekļaut arī kodola negadījumi, e, kā rīkoties e, šāda ārkārtas situācijas gadījumā, ka dalībvalstīm ir jāizveido ārkārtas rīcības plāni negadījumu gadījumā, un arī runa ir par pārobežu sadarbību starp dalībvalstīm, un tas ir pastiprināt iekļauts šajā direktīvā, kas tiek tagad diskutēta. Tātad uh, Ir arī padomas eh, lēmums no 87. gada, tas ir Eiratoma lēmums par informācijas apmaiņu, ja ir eh, kodoliska gadījums. Tā ir sistēma, kas pastāv un darbojas, un tā tika izmantot arī Fukushimas gadījumā, un tā tika pārbaudīta, tā ir, tā ir pārbaudīta katru dienu, un um, katru gadu e, tiek veiktas tādas uh, pamatīgākas pārbaudas kopā ar nacionālajām kompetentajām iestādēm. Ir arī te par pārtiks produktiem lietas, bet tās neminēšu. Tātad mums ir bažas, ka iekļaujot jonizējošo e, starojumu piemērošanas jomā, šeit būs dublēšanās, līdz ar to būs sajukums par uh, konkrēto atbildību veselības um, komitejā un uh, citur. Un, ja šis risks te netiktu iekļauts, tas tomēr nekavētu apmainīties ar informāciju un labi sadarboties uh, visām iesaistītajām pusēm veselības aizsardzības komitejā. Paldies komisijai, un tagad gribētu dot vārdu Rodie kungam un arī Bertlīnī kungam. Viņi ir ieradušies pie mums ar prezentāciju no PVO. Sveicu jūs šeit mūsu komitejā un lūdzu, ja tas ir iespējams, iekļaujieties piecās minūtēs. Es zinu, ka jums ir ļoti daudzi slaidi, bet eh, mums nav daudz laika. Gribētu dot vārdu vēl kolēģiem izteikties, lai viņi varētu reaģēt gan uz komisijas, gan referentu teikto, gan arī uz jūsu prezentāciju. Lūdzu, PVO pārstāvjiem vārds. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, dāmas un kungi. Es ļoti ātri iešu cauri. Pirmais punkts. Lai paskaidrotu, ka Eiropas Savienība nav izolēts geogrāfiski teritorija un uh, pasākumi, protams, ir atšķirīgi dalība valstīs. Protams, Eiropa ir uh, starptautiskās krustceles ne tikai cilvēku kustības ziņā, bet arī dzīvnieku un uh, pārtiks produktu transportēšanas ziņā. Un uh, vienkārši gribējām parādīt ar to, ka Eiropas Savienības valstīs notiek arī daudzi masu pasākumi, piemēram, Londonas Olimpiskās spēles drīz notiks Un jāatceras arī, ka ļoti ātri uh, var uh, daudzas infekcijas slimības izplatīties pasaulē, cilvēki ceļo, uh, un infekcijas slimības var izplatīties ļoti ātri. Eiropas Savienība ir ievainojama um, arī veselu dažādu uh, vecu slimību ziņā. Uh, Tā kā tas skar arī daudz Eiropas valsts, tas izplatījās citās valstīs. Šeit mēs uh, redzam dažādas slimības, uh, kas uh, ir dažas ir jau pārvarētas un pret tām vairs nenotiek vakcīnas, vakcināciju. En France, et qui continuera probablement d'exister. La suivante. Nākamais slaids - starptautiskais uh, sanitārais regulējums. La première chose à signifier, c'est que c'est un règlement euh, sanitaire international. Tātad starptautiskais uh, regulējums 2005. Uh, gadā tika pārskatīts, un tagad tiek ņemts vērā arī modernas koncepcijas, kas uh, ir ņemts vērā arī komisijas priekšlikumos. Uh, proti ir izsinot ne tikai pārobežu jautājums, bet ir arī jāveic uzraudzība valstīs, nacionālās valstīs jāuzrauga problēma pašos avotos un tiek ņemt vērā visi riski, ne tikai infekcijas slimības. Interesanti šeit ir redzēt, ka starptautiskais sanitārais regulējums ir juridiski saistošs to piemēro visas Eiropas Savienības dalībvalstis, bet arī daudzas valstis, kas nav ES dalībvalstis, bet kas ir pie Eiropas Savienības robežām. Šeit es runāju par Andoru, Vatikānu, Lihtenšteinu, Monako, San Marino un Šveici. Visas šīs valstis eh, ir puses starptautiskajā veselības nu, eh, regulējumā. Starptautiskais veselības regulējums, eh, tur ir divas galvenās jomas. Pirmkārt, uh, globāla līmeņa um, pārvaldība un otrkārt kādām uh, spējām ir jābūt valstīm, tādām kapacitātēm. importants qui sont vraiment. Euh, Tagad par tādām revolucionālākām lietām. Tā ir trešā daļa, kur ir runa par informācijas apmaiņu starp valstīm un PVO. Un par um, rīcību veselības krīzes gadījumā. Uzraudzības jomā visām valstīm ir jābūt spējai uh, konstatēt uh, un informēt PVO par virkni uh, notikumu, ne tikai par uh, šādiem smagākiem notikumiem, bet arī visu, kas var apdraudēt sabiedrības veselību. Tātad šie ir uh, notikumi, kas varētu apdraudēt, jo katru dienu PVO saņem informāciju, kaut gan katru dienu, protams, nav šāds ārkārtas situācijas. Runājot par informāciju, eh, vienalga vai tas būtu eh, cilvēka radīta katastrofa vai dabas katastrofa, eh, tiek prasīts informēt PVO valstis, kas nav drošas, var arī konsultēties ar PVO, saņemot tehniskus eh, padomus. Un runājot par konfidencialitāti, šīs konsultācijas var būt arī konfidenciālas. Un tad, kad eh, PVO, kas notiek biežāk, prasa kaut ko dalību valstīm, tātad vēršas pie dalību valstīm, lai eh, pārbaudītu situācijas, tad 24 stundu laikā ir jāsniedz informācija PVO. Un visbeidzot, eh, informācija, kas ir Pasaules veselības organizācijai, tiek sniegta citām valstīm tikai ar zināmiem nosacījumiem. Neiedziļināšos šeit detaļās, bet svarīgi ir saprast, ka visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas ir arī PVO dalībvalstis, eh, ir eh, nacionālā um, iestāde, kas ir kontaktpunkts PVO. Un šī tīmekļa vietne ir ļoti svarīga, jo ECDC ir pieeja šai uh, tīmekļa vietnei, un komisija arī ir uh, pieeja šai vietnei. Un šajā lapā varēsiet atrast visas uh, koordinātas kontaktpunktiem citās dalībvalstīs, un tas ir ļoti svarīgi, lai varētu kontaktēties dalībvalstu starpā. Uh,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 Eiropas Savienības dalībvalstis eh, ļoti aktīvi iesaistās ekspertu komitejā PVO, kas attiec uz pasaules veselības regulējumu, un eh, šeit ir arī eh, komiteja, kas pārskata šī regulējuma darbību. PVO ir globālas pārvaldības sistēma, ir visas valstīs biroji, mēs strādājam ar savām partneri institūcijām, uh, Un runājot par koordināciju, katru dienu mēs koordinējamies ar ECDC un ar EFSU atkarībā no notikumiem, un ļoti bieži šie kontaktpunkti, e, kas ir dalībvalstīs, ir tie paši, kas sadarbojas ar PVO un ar komisijas institūcijām. Paldies! Tagad pāriesim pie pārējiem pārstāvjiem. kas runās politisko grupu vārdā. Vispirms Kukovičs kundze, un tāds man Hevens kundze, un pēc tam Prodī kungs. Un pēc tam gribētu noslēgumā dot vārdu referentam. Cvai minūte, bet ir. Divas uh, minūtes katram lūdzu. Uh, Inzahval. Paldies. Pirmkārt, ļaujiet uh, pateikties referentam un ēnu referentiem. Paldies, ka uh, pievienojāt vairākus noderīgus ieteikums. Iespējams, par daudz ir paplašināta darbības joma, tomēr mums ir jāapzinās, ka katra ķēde ir tik spēcīga, cik tās vājākais posms. Mums ir jābūt spējīgiem veiksmīgi iesaistīties šajā globālajā ķēdē, kad runājam par pārobežu apdraudējumu. Mūsdienās mums vajadzētu vairāk koncentrēties uz īstenošanu kā tādu jo pastāv ļoti daudz uh, regulu un direktīvu. Ne visas no tām ir labas. Uh, un tās varbūt nav tik labas, ja mēs nonākam, ja runājam par ko, ko, saziņu panikas situācijās. Uh, dažās valstīs mēs esam ļoti atkarīgi no turisma ie, ienākumiem, un ja nav labas komunikācijas pārobežu veselību apdraudējumu gadījumā. Atsevišķas dalība valsts var palikt bez uh, turistiem, un turisms var sastādīt pat 10% no IKP. Tādēļ mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem uh, saziņā par šiem jautājumiem, jo tas var radīt ļoti daudz uh, uh, zaudējumu. Tomēr tajā pašā laikā tas nenozīmē, ka mums uh, nevajadzētu censties tikt galā ar visiem apdraudējumiem, kas var rasties. Vēl kāda lieta - vienkāršība, kam vajadzētu mūsu galvenajam principam. Tādēļ darbības jomas paplašināšana līdz visiem iedomājumiem aspektiem varētu padarīt neskaidrs mūsu prioritātes. Es vēlējos norādīt vēl kādu lietu - pieeju vakcīnām. Es uzskatu, ka vakcīnas var padarīt lētākas, ja ir centralizētas piegādes. Paldies! Paldies, Linda Makavena, divas minūtes. Again, paldies! Priekšsādātāji, paldies referentam par atzinumu, kas mums ir, man ir svarīgākais pārobežu ārkārtas situācijās. Uh, ir svarīgi zināt, kurš ir atbildīgs par ko, kuras aģentūras piemēros kādas procedūras, lai varētu reaģēt pēc iespējas ātrāk. Uh, es domāju par. Um, Farmakovigilants uh, dokumentu mēs to esam mainījuši, mums ir jauni mehānismi, runājot par uh, medicīniskajām uh, ierīcēm, mums ir nepieciešama labāka koordināciju šajā jautājumā, bet kur, lai mēs to darītu? Piemēram, pārtiks drošuma aģentūra darbojas ar pārtiks jautājumiem, un varbūt komisija varētu sniegt mums uh, pa, sīkākus paskaidrojumus par to, kurš dara ko. Jautājums par to nav, ka nepastāv mehānisms, galvenais jautājums par to, par atbildību. Un vēl vēlējos uh, jautāt komisijas pārstāvjiem, kurš runāja par ātomu jautājumiem, par Eurātomu līgumu. Eurātom ir pastāvējis jau ārkārtīgi ilgu laiku. Es neesmu pārliecināts, jau ilgi esmu deputāti. Kas notiek gadījumos, ka tāda situācija kā Japānā a, kļūst par pārobežu jautājumu? A, vai sistēma ir pietiekami uh, spēcīga, lai aizturētu cilvēku kustību pāri robežām? Vai šeit notiek sadarbība ar ECDC, vai ir sastāsti starp komiteju, ko jūs pieminējāt, un ECDC? Es esmu pārliecināta, ja notiktu tāds pats negadījums kā Japānā, vai jūs vai esat pārliecināti, ka būsiet spēsiet kontrolēt situāciju un ka pašreizējā sistēma darbosies, jo šķiet, ka ir ārkārtīgi daudz uh, birokrātisko procedūru, bet jautājums par to, vai cilvēki tiešām zina, ko darīt, ja notiek kāds negadījums. Paldies. Vitorija, paldies divām minūtēm. Paldies priekšādātājiem. Pavisam īsi vēlējos ko pateikt. it īpaši par tām uh, gripām, kuras, ar kurām inficējas uh, ar ēpošanas ceļiem un uh, par attiecīgo vidi. kas arī ir jāņem vērā un uh, jāpārauga. PVO pārstāvis arī jau to pieminēja. Mums arī ir arī tādas parādības, kas ir pārobežu raksturu. Es nezinu, kāda ir situācija ir ar uh, lidmašīnām un uh, lidmašīnu būvētājiem un kas attiecas uz uh, klimata iekārtām. Uh, jo tieši jau tur lidmašīnās ir tā, ka tur ļoti daudz cilvēku sēž viens otram blakus, ļoti tuvu viens otram. Uh, un caur kondicionieriem tie, protams, paaugstina infekciju risku. Un ir ļoti liels risks lidmašīnā, kā gripa tiek pārnest no viena cilvēka pie otra. Tas nav ticis pieminēts, bet varbūt šo aspektu arī varētu ņemt vērā. It īpaši, kas attiecas uz, uz pārobežu veselības apdraudējumiem. Es domāju, ka tieši šis veids ir uh, tāds, kas tiešām pārnes slimības. Protams, ka nedrīkst arī aizmirst par uh, slimību pārnesumu arī uh, savā valstī, bet es domāju, ka tieši šo aspektu arī varētu ņemt vērā. Žils Baņo noslēguma vārdus teiks. Jā, priekšsādātāji, kungs, dārgie kolēģi. Jā, šeit, eh, protams, ir runa ne tikai par lēmumu priekšlikumu, kas, eh, protams, ir jāuztver eh, kā ļoti pozitīvs. Daudz pozitīvu aspektu šeit ir, jo tas skar mūsu ikdienas dzīvi un simts tūkstošu eiropiešu ikdienas dzīvi. Un tā arī ir, ka pirmais punkts, par ko gribētu runāt, uh, pēc kolēģu izteikumiem un uzklausot eh, PVO um, pārstāvju un arī komisijas pārstāvju teikto, Žan Rajo, eh, ar, to, ar viņu mēs sastrādājamies. Un uh, arī zaļo grupas ēnu referentu gribētu minēt, ir virkne šķēršļu, kas joprojām pastāv virknē dalībvalstu, pat vairākumā dalībvalstu, eh, kas eh, eh, atsakās ieviest pasākums, kas esot pretrunā ar viņu suverenitāti. Dānijas prezidentūra sagatavoja kompromisus, un tie būs pamats diskusijām padomē, lai varētu pieņemt 2013. gadā jā, jau bija uh, veselības ministru tikšanās, uh, izskatot šo priekšlikumu, un uh, tomēr jāsaka, ka vēl ir garš ceļš ejams. Jo dalību valstīm ir jāapzinās, ka ir nepieciešams eiropeiskāks, globālāks instruments, kas ir jāievieš. Un es domāju, ka runājot un, uh, par šo likumdošanas priekšlikumu un visā likumdošanas darbā, mums ir jācenšas eh, panākt pēc iespējas saliedētāku pozīciju, uh, jo ar uh, padomu mums būs jāmērojas spēkiem pieņemot šos likumdošanas aktus. Otrs novērojums, ko gribēju pieminēt priekšsādātāja kungs, ir tas, ka runājot par uh, Um, nepareiz lietotiem me medikamentiem. Es domāju, ka to varētu iekļaut šajā lēmumā, jo tā kā Linda Makevana atgādināja, mediātors skandāls uh, um, notika, un uh, es piekrītu arī tam, ko teica Linda un citi, ka farmakovigilance ir ļoti būtiska. Uh, un tas, kas tiks pieņemts nākamgad, eh, tas būtu varējis atrisināt šo mediātoru eh, eh, skandālu un cerams, ka nākotnē mums būs šāds instruments. Un tāpēc arī gribu, lai šai lēmumā tiktu runāts par nepreizlietotiem medikamentiem. Un, kā Džons Rājans teica par medicīnas iekārtām, ierīcēm, ir par to priekšlikums no Eiropas komisijas, bet es nezināju par šo priekšlikumu, es to nepazīstu. Un uh, mēs, kā likumdevēji, uh, esam taču tie, kas pirmie skars klāt šiem jautājumiem. Un uh, tā tad runāsim par šiem medicīnas ierīču jautājumiem. Uh, paskatīsimies, ko tad komisija piedāvā kā direktīvu, un tad redzēsim, diskutēsim kopā. Treškārt, ceturtkārt, par piemērošanas jomu, kas attiec uz radio, uz šo to jonizējušo starojumu. Jāsaka, ka to, ko mums uh, pasniedz kā uh, risku, ka varētu kaut kas sajukts. Es šeit drīzāk domāju par uh, informācijas apmaiņu, par sadarbību, izmantojot tos instrumentus, kas mums jau ir zināmi jau ilgu laiku, kas ir Euratom līgumā noteikti. Es domāju, ka tā kā Ilinda Makevena to atgādināja, ka mēs, protams, uh, saprotam, ka mums ir, mums ir vajadzīgs sistēmas, kas aizsargā visus pilsoņus. Eiratom bija galvenokārt par darbinieku aizstāvēšanu, aizsargāšanu. Tas attiecās uz cilvēkiem, kas strādā kodolreaktoros, un tagad mēs uh, skatāmies uz priekšlikumu, kas aptver visus iedzīvotājus, un tāpēc es uh, gribētu tomēr uzsvērt, ka vajadzētu šo tematu iekļaut uh, šajā lēmuma priekšlikumā. Priekšstādātāja kungs, protams, ka es uh, līdz 17. septembrim uh, tikšos ar ēnu referentiem, tas ir grozījuma iesniegšanas termiņš, lai mēs varētu rast kopīgu viedokli uh, um, lai komitejā jau varētu prezentēt virkni kopēju grozījumu, jo tas ir ļoti svarīgi, lai būtu šie kompromisi, ko mēs varam rast savā starpā, lai būtu pēc vispēc vienotāks viedoklis. Pēc tam, protams, darbu turpināsim. Nevis uh, diskutēt, bet uh, veidot dialogu arī ar Džonu Rajanu no Eiropas komisijas. Vielen Dank. Paldies, Žilēm Parņū. Dialogs tas vienmēr ir labi. Labāk nekā strīds. Tā ir laba pieeja. Termiņš grozījumiem ir 17. septembris 12. Un mēs vidus komitejā, veselības komitejā 10. oktobrī balsosim. Plenārsēdē būs eh, novembrī balsošana. Paldies visiem, kas strādāja līdzi. Es atvainojos par šo saspringto laika grafiku, bet citādi mēs zaudēsim vispār pārskatu. Tagad pārējiem pie 13. darba kārtības punkta. Tur ir runa par bīstam preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu. Referenti šeit ir eh, kolēģe Eja Rīta Korhola. Došu viņai tagad vārdu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētā. Uh, bīstamo sagatavošanas direktīvas pārskats ir uh, ļoti sarežģīta un tajā pašā laikā arī vienkārša un tieši tās specifiskās dabas dēļ. Tā būtībā tika ierosināta, lai kodificētu esošos tiesību aktus un saskaņotu uh, lēmumus un, un uh, deleģētos un īstenošanas akts ar Lisabonas līgumu. Citiem vārdos sakot, šis, uh, uh, šis priekšlikums um, mēģina panākt lielāku saskaņošanu ar Lisabonas līgumu. Šī direktīva uh, ir tiesība akts, kas nodrošina tiesisko kontinuitāti uh, saskaņā ar uh, fundamentālajām reformām, ko ieviesīs rīču pieņemšana. Uh, direktīvā iekļauta klasifikācija, marķēšana, iepakošana, kas saistīta ar preparātiem, uh, attiec uh, uz vielām, kas paliek, kas ir spēkā tikai līdz 2015. gada 15 uh, 2015. Uh, gada 1. jūnijam ir paredzēts pārējais periods. Dažādi maisījumi, kas jau atrodas tirgū, tos varēs turpināt piegādāt tirgū saskaņā ar bīstamo preparātu direktīvu līdz 2017. gada 1. jūnijam. Šī, šis pārskats uh, palīdzēs to nodrošināt. Kā referentēm neesmu ieviesusi nekādus uh, grozījumus direktīvā. Tādēļ, jo būtībā šī ziņojuma būtībā nav, spēja, nav iespējams ieviest kādus grozījumus, var piedāvāt tikai minimāls, minimāls izmaiņas, kā piemēram normu atjaunināšanu, lai saskaņotu, panākt lielāku saskaņotību ar Lisabonas līgumu. Turklāt ir vēl dažas nelielas lietas, ko pievienot, kas nejauši tika svītrots, pievienojot citas CEP uh, regulas. Būtībā visas šīs direktīvas palēkās zonas, proti tās teksta daļas, kuras varētu tikt grozītas citādāk, ne tikai procedurālo izmaiņu ceļā, neietekmē šīs direktīvas būtību. Uh, savā paskaidrojuma rakstā par šo direktīvu es runāju par konkrētajiem grozījumiem piedāvātajiem, uh, bet es neesmu redzējis, neredzu iemeslu izdarīt tārākus grozījumus. Uh, Cerams, komis, uh, komisija negrozīs šo direktīvu līdz 2015. gadam, kas stāsies jauns jaunu tiesību aktu spēkā līdz 2015. gadam. Tārgie kolēģi, es priecāšos dzirdēt jūsu viedokļus un arī uzklausīt diskusiju, kāda varētu izraisīties. Un es būtu ārkārtīgi pārsteigta, ja tas tā arī notiks, jo šķiet, ka šis ir diezgan viennozīmīgs un skaidrs gadījums. Paldies! Paldies, Jānis Jurgensens! Vēlētos sākt ar pateicību referentēm un vēlējos teikt, ka pilnīgi piekrītu viņas ziņojumam nedomāju, ka ir nepieciešams grozīt komisijas uh, priekšlikumu, ja tas ir tīri tehniskas priekšlikums, ja izmaiņas notiks gadu gaitā, tas arī saskaņo normas ar Lisabonas līgumu. Jā, protams, tas ir tehnisks un svarīgs dokuments, bet ne uh, gluži strīdīgs. Uh, un es arī saskatu loģiku par attiecībā uz deleģēto aktu ieviešanu, ko komisija ir piedāvājusi. Tādēļ kopumā pilns atbalsts no mūsu puses. Paldies! Paldies, Satu Hasi! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Uh, uh, referente jau un runātājs minēja, ka šis ir ārkārtīgi tehnisks jautājums, tomēr ir uh, viens aspekts, uh, kas ir saistīts ar parlamenta tiesībām, un es vēlētos to pieminēt. Vecajā komitoloģijas sistēmā parlamentam, parlaments cīnījās par atbildes laika uzlabošanu, ja tiktu rast, identitātes kādas Eh, problēmas. Šis atbildes laiks tika pagarināts līdz diviem plus diviem mēnešiem, un šajā komisijas priekšlikumā tiek piedāvāts samazināt šo periodu līdz diviem plus vienam mēnesim. Mēs cīnījāmies par šiem diviem plus diviem mēnešiem, mēs to panācām, un šī iemesla dēļ es ļoti vēlētos, lai mēs saglabātu šo nostāju, lai mēs saglabātu tādu nostāju, kad šī, šis tiesību akts tiks tālāk virzīts ar deleģēto aktu procedūrā. Paldies, Sato. Gribētu dot vārdu komisijai, ja tā vēlas izteikties. Vai komisija vēlas? Komisija nav klāt, nē, tomēr ir. <clears throat> Thank you very much. Paldies. Es un komisijas pārstāvis, kas strādā pie šī pārskata priekšlikuma. Pirmkārt, liels paldies par uh, brīnišķīgo atzinumu un prezentāciju. Es ņemšu arī vērā komentārus, ko izteica pēdējā runātāja. Šis pārskata priekšlikums tika izgatavots horizontāli, sadarbojoties ar uh, Digi Enterprise Un, cik es zinu, tad šis ģenerāldirektorāts konsultējās ar diviem uh, koleģislatoriem un šajā uh, priekšlikumā uh, mēs meklēsim uh, risinājumu. Protams, likumdevējiem ir pilnvaras grozīt priekšlikumu, bet es nedomāju, vai tas tiešām, vai tas nedarbosies pretrunīgi ar konsekvences principu. Uh, Eh, ja tiek piedāvāt dažādi risinājumi, pat ja tas nav tieši saistīts ar tēmu, jo galvenā doma bija tāda, ka mēs meklēsim kopīgu risinājumu. Beigās, protams, gala lēmums ir likumdevējiem, bet uh, jautājums ir par to, jo šis ir būtībā kodifikācijas jautājums un, un uh, izmaiņas tika ieveikts tīri tehnisku apsvērumu dēļ. Uh, šis akts beigs darboties 2015. gadā, un citiem vārdiem uh, sak, sakot, ka nav būtiskas jēgas uh, ieviest šīs normas. Uh, tādēļ Šis ir ļoti tieši un precīzi kodifikācijas piemērs, lai nemainītu reakcijas periodu, jo tas varētu iejaukties citos aspektos. Šis ir um, tehniskas dabas tiesība akts, kā jau tu teici, referenti, un jebkādas izmaiņas tajā varētu radīt problēmas komisijai, jo tad mums secīgi vajadzētu grozīt arī citus aktus, kas ir saistīti ar šo. Lielas paldies! Vai referenti vēlas vēlreiz izteikties, atbildēt uz teikto? Well, debate... Es domāju, ka šī diskusija ir bijusi ļoti laba. Nav daudz ko piebilst. Es ceru, ka Hasī kundas paceltais jautājums Es domāju, ka juridiskajā dienestā to varēs apstiprināt, ka nekādos apstākļos mēs nedrīkstam uh, mazināt savu ietekmi vai savus pilnvarus. Komisija piebilda visas nepieciešamās lietas un ļoti labi arī atbildēja. Domāju, ka esmu apmierināta ar šo rezultātu. Paldies! Ļoti labi. Vienmēr jauka visi ir apmierināti un laimīgi ar rezultātiem. Tas ļoti labi, ka visi laimīgi. Grozījumu izniegšanas termiņš 12. jūlijas 12. Tie ir <laughs> jābūt iesniegtiem. Un viduskomitē mēs 10. oktobrī par šo atzinumu balsosim. Juri ir atbildīgā komiteja 2012. gada 7. Septembra sēdē būs balsojums. Paldies par debatēm un diskusiju. Tagad pārējiem pie darba kārtības punkta 14. Enerģētikas sievietes 2050 enerģija nākotnē. Un šeit uh, referente ir kolēģe Romāna Jordāna. Un uh, Viņa tagad saņems vārdu, lūdzu. Hvala lepa. Um, govorimo o dokumentu, ki je. Lielas paldies. Mēs runājam par dokumentu, kas uh, radās ilgā laika posmā, kad mēs uzsākām diskusijas un debats par klimata pārmaiņām pirms diviem gadiem. Uh, mēs apskatījām ziņojumu pēc 2020. gada un uh, mēs runājam arī par vispārējo ceļvedi 2050 Un tagad uh, mums ir sektorāls dokuments, kas attiecas uz enerģētikas attīstību, uh, virzoties uz daudz uh, mazāku CO2 izmešu apjomu. Komisija ir uh, norādījusi vairākus iespējamos scenārijus, kas varētu radīt būt iemesls diskusijai šie scenāriji ir diezgan ambiciozi, varbūt varētu teikt, ka revolucionāri, uh, tiek saskatīta daudz efektīvāka enerģijas izmantošana, un galvenais mērķis ir par 22% samazināt, piemēram, enerģiju, un visambiciozākais mērķis ir 31% samazinājums. Ir mērķis panākt augstāku uh, atjaunīgo energoresursu izmantošanu um, tā vajadzētu pārsniegt 54 un varbūt pat 70%. Tiek paredzēta daudz au, uh, lielāks daļa elektroenerģijas izmantošanas un tiek noteikta uh, augstāka elektroenerģijas izmantošanas iegu, iegūšana no atjaunīgajiem resursiem, kas būtu no 59 līdz pat 80 procentiem um, šī komisija arī piedāvā vairākus svarīgus uh, aspektus, kas ir jāīsno, ja mēs vēlamies turpināt doties pa šo zema, karb, zem oglekļa ceļu. Pirmkārt un svarīgāk mums ir apzināties mērķus, kas ir noteikti līdz 20, 2020. gadam. Nākamais punkts ir uh, plāna īstenošanu par energoefektivitāti un ir fokus uz atjaunīgiem energoresursiem. Nākamais fokus punkts ir um, tehnoloģija attīstība. Minēta ar, minēts ir arī efektīvs un operacionāls energotirgus. Un mēs zinām, ka tam vajadzētu sākt darboties 2014. gadā. Komisija savā paziņojumā paredz arī, ka, ka būtu jāpieņem starptautisks nolīgums par klimatu pārmaiņām. Tiek uh, piedāvāts arī stiprināt Eiropas Savienības darbību šajā jomā. Tik daudz par šo dokumentu, kad es gatavoju savu atzinumu, saskāros ar vairākām problēmām, jo jo man nebija pieejams daudz. Miembe za zrak in emisiju. Bija ierobežots uh, garums. Mēs runājam, ka esam atbildīgi par klimatu pārmaiņām, veselības jautājumiem un par ko mēs vienojāmies ar Ehautu kungu ziņojumā par to, kas notiks pēc 2020. gada. Um, attiecībā uz zaļo darbu, zaļo tehnoloģiju, investīciju veicināšanu. Kad gatavoju savu atzinumu, es, es vēlējos, lai ceļvedis 2050 nebūtu tikai vēlmju saraksts. Es vēlējos, lai mēs identificētu noteikti tās lietas un aspekts, kas varētu būtiski samazināt CO2 izmešus līdz 2020. gadam. Tādēļ domāju, ka mums ir jānosaka skaidrs prioritātes. Sistēmai būtu jābūt vienkāršākā nekā pašreizējai sistēmai, kura ir pārāk sarežģīta, kura ir pārāk uh, regulēta un tā neveicina investoru iesaistīšanos. Mums vajadzētu skaidrus mehānismus un skaidrus mērķus. Un šeit ļaujiet man minēt apvārsni 2020 un emisiju tirzniecības sistēmu. Tajā jā, mums būtu mazāk problēmu, ja būtu noteikts viens mērķis, nevis vairāki atsevišķi mērķi, un mani priekšlikumi ir šādi. Uh, Pirmkārt, Eiropas Savienībā mums vajadzētu būt sagatavotiem nākotnē ar vairākiem scenārijiem. Jāatzīst, ka esmu vīlusies, ka mums ir tādi scenāriji, kas paredz starptautisku darbību. Tas nozīmē, nozīmē, ja būtu kavēšanās ar starptautisku nolūga, nolīguma panākšanu, tad mēs atkāptos no šīs šī ceļ, ceļveža 2050. Es domāju, ka mums vajadzētu paredzēt vairākus scenārijus, kas nebūtu visi atkarīgi no starptautiskās rīcības. Vēl mums vajadzētu koncentrēties uz tādas vidas radīšanu, kas būtu labvēlīga investoriem. Kā jau minēju iepriekš, tad mums vajadzētu lietas padarīt vienkāršākas. Savā atzinumā izsaku arī priekšlikumu, ka būtu vajadzīgs viens mērķis Uh, mērķis uh, līdz 2030. gadam par CO2 emisijām. Uh, es domāju, ka būtu nepieciešama vairāk caurskatāmība, tehnoloģiskā neutralitāte. Mums nevajadzētu risināt tehnoloģiskos aspektus, jo tos ir ārkārtīgi grūti praktiski izvērtēt. Un papildus tam es Es plānoju iesniegt dažus grozījumus, bet ne pārāk daudz grozījumus, jo es vēlētos, lai atzinums paliktu skaidrs. Viens no grozījumiem attieksies uz odekļa, oglekļa noplūdi, un domāju, ka ilgspējīgai attīstībai vajadzētu būt um, citādākiem pīlāriem. Ar šo grozījumu es vēlētos piebilst, ka attīstot zem oglekļa tehnoloģijas, mums vajadzētu nodrošināt labu komunikāciju saziņu ar pilsonisko sabiedrību. Un treškārt, attieksme pret dažādiem enerģijas avotiem. ITRE komite ir atbildīga par to, bet arī mūsu komitejas ietvaros mēs to bieži apspriežam. Uh, Varbūt to vajadzētu iekļaut arī šajā dokumentā. Vajadzētu uh, ņemt vērā uh, enerģijas uh, debāti. Um. Enerģijas resursu struktūra, kas ir dalībvalstu kompetence. Un, bet varbūt šāds jautājums arī pacelsies mūsu šodienas diskusijā. Vai es varētu uzdot jautājumu Eiropas komisijai? Vai šeit ir Eiropas komisijas pārstāvs? Ja tā ir, tad jautājums komisijai. Runājot par starptautisko komponentu, es vēlējos uzzināt, vai Eiropas komisija ir e, izteikusi priekšlikumu, ka Eiropas Savienība dodas pretim šim zema oglekļa uh, zem oglekļa situācijai tikai gadījumā, ja tiek panāks starptautiskais nolīgums. Vai a, a, Eiropas Savienība turp darboties arī, var turpināt darīt, darboties arī vienpusīgi? Kādā virzienā Eiropas Savienībā vajadzētu doties, ja netiks pieņemts starptautiskais nolīgums? Šeit mums ir paredzēti tikai tādi scenāriji, kas paredz ka šāds starptautisks nolīgums tiks panākts? Un vēl, vai jūs varētu pastāstīt, ko vairāk par savu pieņēmu, ka mums ir nepieciešama globāla mēroga rīcība pret klimatu pārmaiņām, a, kuras būtu tās citas valstis, kas iesaistītās, kādas būtu viņu saistības un kāda. Paldies tātad pie Rēna referēta un vispirms runās Jo Lainēns. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī Romānai Jordānai par sastādīto ziņojumu. Viņa ir abās komitejās uh, runājusi ar kolēģiem un ļoti labi orientējušajā tematā. Es zinu, ka referents, protams, uh, viņam ir uh, ierobežota informācija, bet tur, protams, var arī ierobežots tikai garums paredzēts, bet uh, var arī daudz kaut ko tur pievienot klāt. Un es domāju, ka šis enerģijas eh, ceļa kārta ir eh, pašā centrā klimata aizsardzības politikā. Enerģija, ka nav viss, mums ir arī vēl transports un lauksaimniecība, bet enerģētikas sektors ir uh, ar būtisku nozīmi jautājumā par uh, izmešu gāžu samazināšanu. Šai ceļkartē ir eh, jāpievērš īpaša uzmanība. Romāna Jordāna, es uzskatu, ka punkti 5, 6 un 7 ir labi. Punkti 2, 3, 4. Un par tiem man būtu vēl daži papildus jautājumi. 5. Tas ir pareizi, ka mums ir nepieciešami pareizi instrumenti arī enerģijas sektorā, lai panāktu pārmaiņas, lai emisijas uh, pārvērst par nulles emisijām. Emisijas tirniecības sistēma ir uh, pamatinstruments, tas ir jāstiprina, un vidas komitētas arī jāpasaka. Citi uz tirgu balstīti mehānismi arī būs. Mums nav CO2 nodokļa, bet par to tiek debatēts. Un uh, noteikti, ka mums uh, blakus emisijas tirniecības sistēmai, kas tikai 40% nosacīts no emisijas sistēmām, ir kaut kas vajadzīgs arī vēl pāriem 60%. emisijām. To es ļoti atbalstu. Ir pareizi, ka Eiropai vajadzētu būt vadošai jaunu tehnoloģiju attīstībā. Es ceru, ka apvāršanas 2020 un uh, mūsu pētniecības programmas varētu palīdzēt uh, attīstīt tehnoloģijas, kas tiešām panāktu pavērsienu dažādos sektoros. Ir arī labi, kā ir pieminēts transporta sektors Ir arī baltā grāmata par transportu. Daudz, kas tur ir pieminēts. Nesmu pārliecināts, vai transporta nākotne viena pati uh, balstīsies uz uh, elektriskajām automašīnām. Es domāju, ka ūdeņradis arī varētu būt alternatīva elektriskajai automašīnai, jo šeit piemēra tikai elektrības infrastruktūra. Tagad pat 2, 3 un 4. Otrajā punktā man ir, es tur esmu pārdomājis, un uh, komisija arī grasies vairs net informāciju. Man šeit ir bažas, ka Eiropas Savienība varētu kļūt atkarīga no tā, kas notiek ANO konferencēs, bet tas ir nepareizi. Un šis ceļš būtu pārāk uh, lēns, un uh, tas mums atstāja negatīvu ietekmi. Mēs jau Rio to redzējām, būs 9 miljārdi cilvēki, milzīgs pieaugums. Uh, enerģijas patēriņam, resursu patēriņam, un pasauli gaida, ka Eiropas Savienība virzīsies uz priekšu, un mums jau savas intereses dēļ eh, vajadzētu ceļa kārti 2050 īstenot, un mums nevajadzētu kļūt atkarīgiem. Tādēļ es eh, nelabprāt, kā vidas komiteja eh, šeit gribētu pieminēt tādu īpaši būtisku punktu. Komisijai vajadzētu paredzēt, ko, ko, ko mēs darīsim, ja pasaule mums nesakos līdzi pietiekam ātri. Un par šo punktu vajadzētu padomāt, ko mēs šādā situācijā darīsim. Es nezinu, trešajā punktā, vai mums eh, enerģētikas eh, pavērstienam vajadzētu runāt par pārlieku lielu regulējumu. Vajadzētu paskaidrot, eh, ko tas īsti nozīmē. Man liekas, ka pārāk ātri ir, tiek izteikts pārmetums. Jā, Eiropa tā ir birokrātija, tā ir pārlieku milzīga birokrātija. Mums ir vajadzīgi skaidri mērķi, iesaistītiem pusēm enerģijas sektorā. Tas ir pareizi. Bet eh, runāt šeit par pārlieku lielu regulējumu, es to nesaskatu, un es domāju, ka tas varbūt ir kontraproduktīvi to šeit pieminēt. Ceturtajā punktā. Vienots mēķis 2030. gadam. Tagad mums ir trīs mēķi - 20, 20, 20. Un uh, bieži vien tiek iestiet jūciņa, vai 2030. gadā būs 30, 30, 30, tas būtu par maz. Es domāju, ka mums ir vajadzīgi trīs mērķi. 30, 40, 50 būtu mans priekšlikums. 30% CO2 samazinājuma, 40% otrādi, 30% enerģijas ietaupījums, 40% CO2 samazinājuma un 50% atjaunojumās enerģijas. Šāds vienos mērķis, es nezinu, kas aiz tā slēpjas. Mums noteikti ir vajadzīgi trīs mērķi arī 2030. gadam. Es piekrītu komentāriem, ka ceļa kārte paredz tikai noteiktus attīstības scenārijus, bet kaut kad mums būs jāņem konkrēta pozīcija, kur lieta virsas un Tātad lielos vilcienos varētu teikt, ka mums ir trīs atomenerģija, CCS un atjaunojumās enerģijas. Un ar CCS, eh, ar šo tīro, tīrās ogles, par atomenerģiju, jā, šeit mēs redzam, ka uh, Dažas valstis to vēl papildus ceļu šādas spēksacīs, bet citas savukārt nē, neiet pa šo ceļu. Galvenais punkts, protams, būs paplašināt atjaunojamas enerģijas un enerģijas efektivitāti. Grozījums ir sagatavošana no mūsu politiskās grupas. Paldies, Jolēnenam Bas Ehorts. Thank you, Mr. Chairman, and, uh, thank... Paldies priekšsādātājiem, paldies referentei Romānai par šī atzinuma sagatavošanu. Un uh, tiešām, tā kā mēs iepriekš to esam darījuši, tiešām gaidu labu sadarbību, lai stiprinātu šo atzinumu. Kaut gan es, protams, zinu, ka zīmju skaits ir ierobežots uh, atzinumā, un vienmēr, kad gatavojam atzinums, tas mūs ierobežo, bet ar grozījumiem mēs, protams, varam to paplašināt. Pirmkārt, tāpat kā citi, gribētu uzsvērt to, cik svarīgs ir šis ceļvedis un energosistēma vispār Es domāju, ka tā ir tiešām ļoti svarīga, paraugoties arī uz tagadējo situāciju. Ja mēs nemainīsim savu energoresursu sistēmu, tad mēs eh, iekļūsim strupceļā, būs pārāk liels emisijas. Eh, to es nosaucu kā pirmo, tā ir zaļā perspektīva, bet eh, arī būsim ļoti atkarīgi enerģijas ziņā no citiem reģioniem. Uh, Un viens cipars, ko šeit gribētu uzsvērt, ir tas, ka 2011. gadā Eiropas Savienība par 573 miljardiem eiro importēja uh, naftu, gāzi un ogles. 573 miljārdi eiro. Tas ir milzīgs skaitlis. To mēs katru gadu uh, tērējam, maksājam Krievijai, uh, tuviem austrumiem. Uh, par uh, energoresursiem, kas padara mūs atkarīgus. Tas novad pie augstām emisijām, pie darba vietu zaudēšanas Eiropā, no naudas aizplūšanas no Eiropas, un es domāju, tas tiešām parāda, cik svarīgi ir kaut ko darīt, iet pa šo ceļu, veidot uh, zemu izmešu ekonomiku, un te tiešām, manuprāt, ir jāuzsver arī šī ceļveža nozīme. Un tāpēc ir uh, tiešām uh, neapmierinoši, ka komisija nāk klajā ar tādiem ļoti vispārīgiem scenārijiem, kas pat nav pat ambiciozi. Paraudzīsimies uz atjaunīgo scenēriju. Mēs varētu sasniegt 100% 2050. gadam, bet tas nav nemaz viens no uh, scenārijiem. Arī energoefektivitātes scenārijs eh, var jau 40% 2030. gadā sasniegt, eh, jo mēs varam pat par skaitļiem diskutēt, bet uh, šis ambīcija līmenis pat nav šajos scenārijos. Un ja jau jūs uh, izstrādājat scenārijus, tad vajadzētu varbūt tā tālāk domāt, E, iezīmēt, kādas varētu būt iespējas un tad izvēlēties, bet e, komisija tā ļoti pieticīgi šo scenārijas veido, un tas man liek vilties. Esmu vīlies par to, ko komisija mums piedāvā. Vēl viens kritikas punkts komisijai, ka trūkst e, kombinācijas starp šiem scenāriju. Tātad vai, tad, vai nu ir atjaunīgās enerģijas, vai nu efektivitātes palielināšana, bet mēs uh, zinām, ka atjaunīgā enerģija var mums visvairāk palīdzēt, lai samazinātu importu. Un energoefektivitāte savukārt var palīdzēt samazināt uh, rēķinu uh, par energoresursiem. To pat bērns varētu izdomāt, ka vajadzētu sakombinēt šo scenārijus, uh, izmantojot augstu um, energoefektivitāti un um, otru variantu, bet tas nav, vai komisija to aizmirsa speciāli, vai vienkārši nebija laika izstrādāt šādu scenāriju. Tas tiešām man liek vilties. Tātad varat uh, gaidīt manus priekšlikumus šeit ar ambiciozāku formulējumu. Tad par mērķiem. Jā, par mērķiem. Un tā kā es zinu, jā, esmu no zaļās partijas, un man neviens neusticās, kad es runāju par mērķiem, bet tad es izmantošu ļoti neitrālu uh, avotu, starptautiskā enerģētikas aģentūra. Viņi nav pazīstami ar tādiem ļoti zaļiem uzskatiem, bet tad, kad viņi sastādīja ziņojumu par uh, scenārijiem. Viņi secina, ka oglekļa cenas ir jāpastiprina ar papildus politikām, kas ļaut izmantot šo instrumentu, uh, uzlabojot arī tirgu. Pat šī starptautiskā enerģētikas aģentūra prasa papildus politikas, lai uh, netiktu izmantoti tikai šie oglekļa samazināšanas mērķi. Tātad viņi iesaka uh, lai uh, tiktu veidots politikas, kas uh, uh, samazinātu izmaksas ilgtermiņa oglekļa samazināšanai. Tātad ir jābūt atjaunīgās enerģijas mērķiem, ir jābūt energoefektivitātes mērķiem papildus šiem oglekļa samazināšanas mērķiem. Un līdz ar to es neatbalstu šo te uh, viena scenārija izvēlēšanos, jo ir ļoti daudz informācijas, kas norāda, ka ir vajadzīga energo pakotne arī 2050. gadam, kāda mums ir pa 2020. gadu. Un es sadarbošos ar Jo Lainenu, lai mēs varētu panākt šādu virzienu atzinumā. Un uh, ceru, ka sadarbība būs tikpat laba kā pagājušajā gadā. Paldies Romanai! Paldies tagad Vikija Forda! Thank you very much, and I think this... Paldies! Šķiet, ka šī ir pirmā reize, kad izsakos NV komitejā, kopš kļuvu par locekli, ir prieks šeit būt. Lielāko daļu savu laiku pamazdīju ITRA komitejā, kur mēs skatījāmies uh, citus aspektus. Uh, ja. un mana iepriekšējā pieredze uh, ir sasaistāma ar to, ka mums ir nepieciešama ilgtermiņa investīcija politika mūsu ilgtermiņa enerģijas, enerģētikas politikai un tas ir saistīts arī ar energodrošību. Dažas piebildes esmu ārkārtīgi priecīga, ka referents pieminēja investīcijas un būtiskās investīcijas gan publiskās, gan privātās. Viņš arī pieminēja inovācijas un izpēti, kas būs nepieciešama. Un, manuprāt, tas attiecas uz ārkārtīgi daudzām dažādām jomām. Uh, Eh, daži cilvēki jau ir pieminējuši apvāršņu 2020 sadaļu par tīru enerģiju, par atjaunīgo enerģiju, bet atjaunīgiem energoavotiem būs nepieciešama labāk uzglabāšanas apstākļi eh, par um, tikko kā ēnziņotāji eh, darbojos pie direktīvas, kur mēs skatījām jā, patērētāju paradumus. Um, Mēs runājam arī par kodola projektiem, par alternatīvajām, alternatīvajām dagvielām un energoavotiem, kas būtiski izmainīs visu diskusiju, diskusijas par bio dagvielām. Ir ārkārtīgi daudz dažādas jomas, kuras mums ir jāiekļau mūsu izpētes politikā, lai mēs varētu uzsākt šo ceļu pretim 2050. gadam. Uh, šīs sadarbības starp investīcijām un in, uh, infrastruktūru mums ir jānodrošina, ka visi aspekti ir saskaņoti pasaules ekonomikā, lai varētu risināt tādas problēmas kā oglekļa noplūdes, ko pieminēja referents. Arī šī ir uh, joma, kura ir būtiska mūsu globālās konkurētspējas aspektā. Mums ir jāpadomā par to, ko mēs darīsim, ja pārējā pasaule nedosies vienā virzienā ar mums. Arī šis ir būtisks jautājums, ko apsvērt. Man um, patīk šis tehnoloģiski neitrālais mērķis. Mēs um, neatiecinām šo regulu tikai uz investoriem. Mums ir ārkārtīgi uh, svarīgs nosacījums, ka mums ir nepieciešami ilgtermiņa investori, bet daļa no šī finansiālā regulējuma varētu atgrūst investorus no ilgtermiņa investīcijām laikā, kad tās mums ir nepieciešamas vairāk, jo īpaši enerģijas projektos. Tādēļ mēģinu sadarboties ar kolēģiem ekonomikas komitejā, lai uh, viņi ņemtu vērā arī šo aspektu, lai nodrošinātu uh, investoriem ilgtermiņa pārskatu un nodrošināt viņiem pārliecību, ko mēs kā politiķi varam piedāvāt, ka ilgtermiņa stabilitātes veidā, lai investori izdarītu investīcijas. Es priecāšos sadarboties ar referenti par dažiem piedāvātiem grozījumiem. Paldies, eh, ēnu uh, referenti ir beiguši izteikties un tagad Tagad runās pārējie kolēģi, kas pieteikušies. Seši runātāji būs. Pusotra minūte katrs varēs izteikties, jo arī komisijai uzdeva jautājumu. Un uh, referente varēs vēl atbildēt uz teikto, ja visi piekrīt, tā darīsim. Vittorio Prodi, Iesku Šēm, Mario Perillo. Peter Līze un Corinne Lepage haben sich gemeldet. Šie runātāji pieteikušies un līdz ar to mēs slēdzam runātāju sarakstu, un pirmais runās Vittorio Prodi pusotra minūte. Paldies priekšēdētājiem. Paldies arī Romānai par ļoti labi sagatavoto darbu. Pilnībā piekrītu ceļa kartē ceļvedim 2050. gadam. Esmu tikai pārsteigts, ka iepriekšējie teksti nav tikuši grozīti un pielāgoti mērķiem 2050. gadam. Tur eh, vēl ar vienu ir tāds eh, iespējas, ka tā nav politiskā rīcība plānota, bet drīzāk tas, ka tāds vēlmi saraksts ir nepieciešama lielāka apņēmība. Tas ir liels Eiropas Savienības mērķis. Un uh, ir jāsagatavo viss infrastruktūras. Nav jau runa tikai par enerģiju, ir runa par patiesu tīklu. Ir nepieciešams arī struktūras uh, enerģijas uzglabāšanai un daudz kas vairāk tam visam jābūt ir sasaistītam, pamatoties uz investīcijām. Apvēršanai 2020 ir nepieciešams eh, vairāk, ko darīt, lielāka aktivitāte un visiem investīcijas plāniem tas ir nepieciešams. Mums tas viss ir jāsāk, jo citādi nevarēsim neko panākt, jo sarežģītāka ir ekonomiskā situācija, jo labāk uh, ir investēt, lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmi. Oui, mm, merci, monsieur. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tā kā daudz laika man nav, izteikšos īsi. Bet eh, vispirms gribētu uzsvērt, ka mm, dažādi makroekonomiskie rādītāji, uz kuriem balstās ceļvedis, ir ļoti nereāli. Es skatos, piemēram, pielikumos, tur ir otrā tabula, 14. lapusē, izaugsme būs šot 1,7% gadā. 40 gadu laikā līdz 2050. gadam. Tas ir ļoti nereāli. Otrakārt, eh, naftas barela cena 127 eh, dolāri. Tas ir pilnīgi nereālistiski. Un vēl viens eh, makroekonomiskais indikators uh, Uh, kas ir uh, nepareizs, un man liekas, ka šī pamat balstoties mēs nevaram iet pareizajā virzienā. Otrakārt, uh, tās enerģētiskās koncepcijas, kas tiek izmantotas, man žēl, ka tas man jāsaka komisē, bet tās ir sliktas. Un šeit arī trūkst zināms lietas, par ko gribētu runāt, un kas ir saistītas arī ar to nereālistisko informāciju, kas te ir sniegta. Kāda ir jūsu pozīcija? Uh, par uh, peak oil, tātad par šo naftas cēnā uh, eh, augstāko punktu. Kad uh, tas pienāks un kādas būs ekonomiskās sekas? Un arī runājot par enerģētiku, par enerģētikas politiku, tā ir tīrā enerģija. Ja uh, ir jāiegūt vairāk enerģijas uh, pirms tiek runātais tiek pārtraukts. Paldies, kolēģi! Ne, eine Minute nicht. Es haben alle Kollegen. Visi kolēģi izteicās pusotru minūti, visi vēl grib izteikties pārējie runātāji. Pirelo kungs. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī kolēģei Romānai Jordānai. Viņa īsā tekstā ir uh, izstrādājusi apjomīgu projektu. Enerģētikas sevedes 2050 ļoti būtisks jautājums, lai panāktu izmešu samazināšanos līdz 2050 gadām un lai būtu no nu, CO2 brīva sabiedrība. Komisija balstās uz jaunu modeli, kas pamatojas jaunā atjaunojumā enerģijā un viedās infrastruktūrās, kas izraisa pēc iespējas mazāk kaitējumu vidē. Tikai tādā veidā Eiropas ražošana varēs eh, piedāvāt pasaules tirgo konkurētspējīgas eh, enerģijas cenas. Esmu pārliecināts, ka arī 2030, 2040, 2050 gadā arī ir vajadzīgi mērķa eh, skaitļi, lai varētu arī pēc tiem orientēties un lai varētu veicināt privātās investīcijas. Vēl pāris punktus gribēju pieminēt par enerģie, enerģijas eh, struktūru vai arī šīfergāzi, slānekļa gāzi. Manā valstī notiek ļoti tāda sakāpināta diskusija arī par jaunas tehnikas izmantošanu. Jo tas atstās ļoti lielu ietekmi uz uh, siltumnīcas izraz, eh, siltumnīcas efekta izrastēm kāds Alojas Pēterle. Paldies. Šis ir tikai atzinums. Pat es priecīgs, ka referente ir tik dziļi izpētījusi šo tēmu. Es piekrītu, ka ir ārkārtīgi grūti iekļaut visas mūsu intereses ar šo vienu atzinumu. Tādēļ es domāju, ka ir ārkārtīgi labi, ka ir iespēja sadarboties ar ITRE komiteju, eh, kad mēs uh, eh, uh, eh, rakstām šos uh, ziņojumus. Uh, ir kāds īpašs aspekts, ko es īpaši interesēts, proti uh, par to, kā atrast iespēju finansēt enerģijas nodevi. Ja mēs vēlamies panākt būtisks rezultāts 2050. gadā, tad mums ir jāsāk rīkoties jau tagad. Domājot par 2050. gada mērķiem, mums vajadzētu arī pārskatīt mūsu tiesību aktus un plānus valstiskā līmenī. Jāņem vērā izmaiņas prioritātes un Eiropas Savienības plānus. Runājot par manu valsti, tiek būvēta 600 megavatu ogļu elektrostacija. Šis ir pēdējais projekts, ko finansē uh, Eiropas Savienības investīciju banka, eh, citi, dažas valsts izvēlas uh, eh, sauli, bet citas atkal el, oglas. Šis ir jautājums, ko vajadzētu pārskatīt Eiropas Savienības līmenī un jāskatās, vai sazāgots ar mūsu strateģiskajiem mērķiem. Paldies! Paldies, Pēters Līdzi, pusotra minūte. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies Romānai par uh, sagatavoto dokumentu. Pirmais jautājums Savā ziņā tas ir tā kā tāds uh, pretējais ziņojums devis ziņojumā, jo viņš 2050. pa 50 gadu uh, arī diskusē, diskutē par CO2 samazinājumu, un tagad ir tā kā par tādu otru pusi par enerģiju tam visam. Uh, šeit pastiprināt sadarbību būtu iespējama, vai ir, uh, no itras puses ir kaut kāda atbilde. Otra lieta - gribētu uh, norādīt uz mūsu saistībām no līguma. Tur ir teiks, ka Eiropas Savienībai ir mēķis enerģijas politikā balstīties un veicināt uh, atjaunojumās enerģijas un enerģijas efektivitāti. Vai līdz 2030. gadam vispār šos mēķus, jo uh, likumā nav rakstīts, uh, līdz 2020. gadam tas viss ir jāizpēc. Uh, un skaitļi, ko jau Lainans šeit pieminēja, nav pareizi. 50% atjaunamā enerģija tas ir pārāk augsts mērķis. Atjaunamās enerģijas ir dārgākā daļa tajā visā. Ja mēs eh, vēlamies enerģiju padarīt eh, vidē draudzīgāku, eh, enerģijas efektivitāte ir izmaksu un izdevīgāka daļa. Šī komiteja pirms dažiem mēnešiem arī pieņēma ilgtermiņa mēķus enerģijas efektivitātei. Tos kā vajadzētu īstenot ne jau zemākus. Un e, atjaunojama enerģija vajadzētu reālākus, kā nevis 50%. Bet e, varbūt ideju, kā to visu varētu padarīt patērētājiem izdevīgāk izmam, izmaksu ziņā. Paldies, Korina Lapāša. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Romanai par uh, e, viņas atzinumu. Es lielā mērā atbalstu to, ko teicības, ko šē un jo lainens. Pirmais novērojums par uzskaits metodi. Īvs jau uh, minēja dažas uh, neatbilstības runājot par slānekļa gāzi, nav pareizi nerunāt par iespējamajām sekām. Un, ja mēs runājam par biomasu, kas nāk no Krievijas vai citām valstīm, nav pareizi neņemt vērā sekas, kādas tam būs uz vidi un ilgtspējību. Un tas arī uh, ir uh, viss saistīts ar uh, šo te rūpniecības iesaist šajā jautājumā un ļoti maz tiek pievērsts videi šajā jautājumā. Otrs novērojums par energoefektivitāti. Tas ir ļoti pieticīgi, tur es piekrītu Pēterim Līzem. Uh, bet mums ir jādod arī skaidri signāli investoriem. Ir jābūt realistiskiem mērķiem, bet arī ambicioziem. 30% atjaunīgo resursu ziņā tas būtu nepietiekami, un es domāju, ka arī citi scenāriji būtu pieņemami un iespējami. Un tās izmaksas, kas tagad tiek prezentētas, ir ļoti apstrīdams. Man liekas, atjaunīgo enerģiju izmaksas ir pārmērīgas šeit, kas ir uzrādītas. Nu, tas taču nav nemaz tik dārgi. Ar šādiem scenārijiem uh, mums vajadzētu strādāt, lai labi izvērtētu mūsu ekonomiskās izvēle, izvēles. Paldies, Korina! par eh, enerģijas ceļvedi, es domāju, ir svarīgi, lai mēs pamatotos uz mēķi, domāt, es sakot, no atsaucoties uz mērķi, un pēc iespējas eh, vai lielāka daļai vajadzēja būt atjaunojama enerģijā 2050. Eh, gadā, un lai domātu no mērķa, sakot, atpakaļ, lai vienmēr paturētu prātā, kādām investīcijām mēs uh, uh, varam sasniegt šos mērķus un kādas, eh, kas atkal tam traucē. Un uh, arī vajadzētu padomāt, kā mēs runājāt par ceļu vai 2050, kā izskatās Eiropas politika kopumā, kādā veidā ir jāveido Eiropas politika. Mums vairāk, vajadzīgs vairāk Eiropas enerģijas politikā, enerģijas eh, struktūra, uh, tā vai tai vajadzētu pārcelties no dalībvalstu līmeņa uz eh, Eiropas Savienības līmeņa, lai šos mērķus sasniegtu pēc iespējas vairāk šīs atjaunamās enerģijas. Citiem reģioniem arī eh, jābūt iesaistītiem. Dezitek un citi projekti, eh, un tur ir starptautiskā dimensija, un fokus vajadzētu šeit uzmanību pievērst šiem starptautiskā dimensijām, kas attiecās uz CO2. 40% no izmešu tirniecības jau ir nosakti. Mēs esam, esam pieņēmuši lēmumu par šo instrumentu. Mums pat nav, izdo, e, e, pat nav izdevies pieņemt e, finanšu darījumu nodokli, tā kā ļoti grūti kaut ko tad panākt. Par tēmu kopīgais tirgus 11. oktobrī. Mēs esam ielūguši viesi šeit viduskomiteja doktoru Štaiberu, kurš par enerģijas politiku un birokrātijas samazināšanu šajā jomā runās. Es jau tagad priecājos uh, Un eh, mēs vēlreiz viņiem varēsim uzdot šo jautājumu par Pēter Līzes jautājumu. Vai Itras komiteja, vai tur ir ciešāka sadarbība? Es skatos uz jau Lainenu, un mēs tā pasmādījām viens otram. Es neesmu jautājis koordinātorai no pieņemuši šādu lēmumu, jo es parasti uzsāku lietas, kuras arī var vinēt, un uh, ir jāskatās, vai tas tiešām ir reāli, bet, protams, ka ir jābūt ciešākai sadarbībai. Ir tik uzdot jautājumu arī komisijai. Es lūgtu komisiju atbildēt uz jautājumu vai jautājumiem, un pēc tam atkal referente saņems vārdu noslēgumā. Lūdzu, tagad komisija atbildēt lūdzu uz jautājumiem. Jā, vielen dank, Herr Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, referents kundze. Paldies visiem deputātiem. Man ir liels prieks, ka Tik daudz, kas pozitīvs tika teikts par enerģijas ceļvedi. Mēs izstrādājam ne tikai scenārijus, kā samazināt CO2 īpatsvāru, mēs arī ņēmām vērā dažādu starptautisko partneru darbu. Komisijas darbs eh, balstās uz šo ceļvedi un uz balto grāmatu. Uh, bet enerģijas ceļvedī mēs gribējām visus trīs enerģijas politikas mērķus - konkurētspēja, apgādes drošība un uh, draudzīgums videi - kopīgi skatīt un uh, analizēt. Scenāriji nav prognozes nākotnē. Tas ir, lai paskatītos, kas notiktu, ja, un tur uh, Mēs, kā jau teicu, izvēl, izvēlējāmies četrus scenārijus, uh, un uh, tie ir ļoti ambiciozi energoefektivitātes ziņā, piemēram, līdz 41% līdz 2050. gadam. Es domāju, ka to var aps, apzīmēt tiešām kā ambiciozu. Otrs scenārijs ir uh, līdz 97% skaramē šeit enerģi, elektrības jomu, un Trešais scenārijs, uh, ja CCS tiks izstrādāts novēloti, šī uzkrāšanas uzglabāšanas tehnoloģija, un um, ceturtais ir par kodolenerģiju. Šie scenāriji ir tādi ilustratīvi. Mēs uzreiz apzināti sakām, ka neviens no šiem scenārijiem tā tīri neiestāsies. Tas vienkārši ir, lai parādzītos, kas notiktu, ja un no tā izdarītu secinājums. Bet jāsaka, ka no visiem scenārijiem te kopīgs ir tas, ka mums ir tāda uh, Eh, iespēja, kur mēs neko nenožēlosim. Tātad ir vajadzīgs eh, gan vairāk atjaunojumās enerģijas, gan lielāka energoefektivitāte. Eh, un vienalga, pa kuru ceļu mēs iesim, mums noteikti tie trīs mērķi ir jāsasniedz, ja vēlamies samazināt siltumnīca efekta gāzes līdz 2050. gadam par 80%. Mēs um, tātad noteicām, kā nosacījām globālu klimatu vienaišanos, to pagājušā gada februārī padomu lēma. Tas bija priekšnosacījums mūsu darbam, bet kopā ar klimata ģenerāldirektorātu mēs jau zema oglekļa izmeša ekonomikas ceļvedī paraudzījāmies uz to, kas notika, ja Eiropas Savienība uh, dotos uh, viena pati šajā ceļā, tā tad uh, tā, tā sauktā sadrumstalotā rīcība. Tātad mūsu mērķis ir panākt globālu vienošanos, bet tas nenozīmē, ka mēs neko nedarīsim, ja tas nenotiks. Tas ir pavisam skaidrs. Eiropas Savienība pieturās pie sava mērķa, un tas ir arī mūsu izejas punkts. Par jautājumu par kopēju scenāriju par atjaunojumiem enerģijām un energo uh, efektivitāti. Mēs varējām šos scenārijus dažādos veidos kombinēt. Tur noteikti ir daudz variantu iespējami un varētu arī panākt vienu, kur ir gan augsts atjaunojama enerģija īpatsvars un arī augsta energoefektivitāte, bet ja jūs paraugāties uz mūsu energoefektivitātes scenāriju, tur jau ir arī daudz atjaunojamās enerģijas. Līdz ar to um, nesam uh, Eh, šeit uzsvēruši šo sa saikni, bet tur ir šī saikne arī vienā no scenārijiem, otrs komponents ir lielā mērā uh, vērojams. Bet nu šeit ir dažādi viedokļi noteikti. Runājot par 2030. gadu, ar 2050. gada ceļvedi enerģijas jomā uh, viena no domām bija, ka vajadzīga uh, plānošanas drošību investoriem, lai zinātu, kas tad notiks pēc 2020. gada. Mēs analizējām, un viens no scenārijiem ir tāds, ka 2030. gadā atjaunojumu enerģiju īpatsvars pieaugtu. Tas mūsu scenārijos nav mērķis, bet uh, šis eh, rezultāts būtu 30%. Tas nenozīmē, ka mēs piedāvājam šādu mērķi, bet eh, enerģijas ceļveža debats taču ir paredzētas, lai sagatavot arī debats par 2030. gadu un par mērķiem. Es domāju, ka komisija nākamgad izteiks konkrēts priekšlikums par 2030. gadu un, kā jau teicu, enerģijas ceļveža debates uh, tiks izmantots arī, lai nospraust jauns mērķus, un kā jau Lainēns teica, piekrīt viņam, ka nav tik vienkārši atkārtot šos pašus 20. gada mērķus. Un šie 20, 20, 20 mērķi, tos uh, izanalizējam, kāda ir savstarpējā ietekme, lai nākamgad varētu, pamatojoties uz to, piedāvāt kaut ko 2030. gadam. Tagad, protams, nevar vēl pateikt, kā tas izskatīsies, bet diskusijas šeit šodien un par šiem jautājumiem arī padomē un vispār parlamentā uh, Un citās struktūrās šīs eh, diskusijas noteikti sagatavos arī eh, debatas par 2030. gadu. Paldies komisijai, un tagad gribētu noslēgumā dot vārdu referentai, ja varat īsi lūdzu. Samzāti. Paldies, runāšu īsi. Paldies visiem, kuri iesaistījās šajā diskusijā. Es domāju, ka mēs un es varu piekrist daudzām no lietām, kas tika jau izteikts. Es domāju, ka mēs atradīsim veidu, kā. Ka sagatavot labu atzinumu, kas cerams tiks ņemts vērā arī ITRA komitejā. Man ir komentārs tikai par diviem uh, jautājumiem, ko cerēju, kas izskanēs diskusijā. Pirmkārt, tas attiecas uz šo kopīgo mērķi. Mums ir pašlaik trīs mērķi, bet mums ir arī vairāki apakšmērķi un ir ļoti ārkārtīgi kompleksa uh, likumdošanas sistēma, ja mēs vēlamies būt nopietni un izdarīt ko labu videi šīs, kom šajā komitejā, uh, ir svarīgi samazināt siltumnīca efekta gāzes, gāzu izmešu, un šis ir mūsu galvenais mērķis. Uh, atjaunīgie uh, resursi ir tāds jautājums, kas cieši sasiestīts ar energo neatkarību. Ir labi to apspriest NV komitejā, bet tai vajadzētu būt ITRE komitejai, kurai patai, kura paziņotu, ka neatkarība ir tikpat svarīga kā vide. Otrais uh, jautājums. Uh, tas saistās ar starptautisko darbību klimatu pārmaiņu jomā. Es domāju, ka situācija šeit ir nopietnāka nekā tiek atspoguļots. Neatkarīgi, mums vajadzētu paziņot, ka neatkarīgi no tā, kas notiek pasaulē, mēs pieturēsimies pie saviem mērķiem. Ja mēs esam ambiciozi, uh, tad ir jāņem vērā arī šis internacionālais komponents, ir jāņem vērā pārējā pasaule. Mēs varētu būt vairāk ambiciozi, bet mums ir jānodrošina, ka neradam kaitējumu vidēji pasaules līmenī. Ja mēs apskatām vidējo Eiropas Savienības pilsoņu patēriņu, tas nesamazinās attiecībā uz, karbo, uz odakļa nospiedumu un tas negatīvi uh, ietek, var ietekmēt gan ekonomiku, gan darba vietas. Es domāju, ka mums vajadzētu būt ārkārtīgi rūpīgiem, izvērējo, izvērtējot tos mērķus, kurus vēlamies noteikt nākotnē, un mūsu mērķiem vajadzētu būt neatkarīgiem no starptautiskās darbības, un mums ir nepieciešama papildus scenārija, lai spētu noformēt mūsu pozīciju. No, Paldies, Romāna. Jaunais termiņš, tas ir mainījies grozījumiem, ir 13. septembris. 12. un nevis vairs 17. jūlijas. Tas ir drusku vairāk laika, var tā vērs un mierīgi to visu atvēlinājumu laikā vēl pārskatīt. Un 10. oktobrī mēs vidus komitejā balsosim par uh, atzinumu un nevis 19. septembrim. Balsojums itrē ir 18. septembrim plenārsēdē vēl šajā sasaukumā. Paldies! visiem par diskusiju un visiem labu pusdienas laiku. Tiekamies atkal 15. Tad turpināsim. Būs diskusija ar uh, Kipras lauksaimniecības dabas resursu vidas ministru Sofoklis Aritrāris. Lūdzu, atnāciet kuplā skaitā. Tiekamies pēcpusdienā.